Please, please. Lūdzu, godātie kolēģi, sāksim mūsu sēdi piedaloties attīstības komitejas deputātiem. Un mums ir ārkārtīgi liels gods šodien mūsu vidū sveikt Dienvidāfrikas bijušo prezidentu un Āfrikas Savienības augsta līmeņa īstenošanas grupas Sudānas jautājumā priekšsēdētāju Thabo Mbeki. Es vēlētos pateikties Bekī kungam par viņa izrādīto interesi ierasties Eiropas parlamentā un tikties ārlietu komitejas sēdē, kopīgā sēdē, kur mēs organizējam kopā ar attīstības komiteju. Šodien pēcpusdienā Bekī kungs tiksies ar drošības komitejas deputātiem, un pēc tam būs tikšanās ar komisijas priekšsēdētāju vietnieci, augsto pārstāvi ārlietu jautājumos Lēdiju Aštonu. Bekī kungu pavada Murumbī bijušais prezidents Koroja, un šodien mēs viņu uzaicinām sēdēt šeit prezidijā. Un bijušais un patreizējais vēstnieks Mubadī. Mēs vēlētos runāt par situāciju Sudānā un par šajā valstī paredzētajām vispārējām vēlēšanām. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka mūsu komiteju deputātiem būs jums uzdodam jautājumi. Un tagad es dodu vārdu jums ievadvārdiem. Lūdzu! Eh, Paldies! Paldies, priekšsādātāja kungs! Godātie parlamenta deputāti! Vispirms vēlētos pateikties par man doto iespēju runāt šodien jūsu komitejas sēdē. Runāt par tiem jautājumiem, kurus jau mazliet pieminēja priekšsēdētāja kungs, proti Sudānu. Kā jau priekšsēdētāja kungs minēja, mēs šobrīd pārstāvam Āfrikas Savienību, ir izveidots uh, augsta līmeņa īstenošanas grupa Sudānas jautājumā. Tā tika izveidota Āfrikas Savienības ietvaros un pēc Āfrikas Savienības iniciatīvas pagājušā gada oktobrī. Un Šīs augsta līmeņa īstenošanas grupas Sudānas jautājumos galvenais uzdevums ir palīdzēt Sudānai tikt galā ar sarežģītajiem miera noteikumiem starp uh, Sudānas dienvidiem un ziemeļiem. Uh, Šis sadarbības līgums, miera līgums tika parakstīts 2005. gadā. Augsta līmeņa grupā ir arī jāpalīdz Sudānai demokratizēt valsti, un tajā skaitā mēs palīdzēsim organizēt un uzraudzīt vēlēšanas, kuras ir paredzētas 11. aprīlī. Tātad eh, tas ir augsta līmeņa īstenošanas grupas Sudānas jautājumā mandāts. Es eh, parasti visiem saku, ka patiesībā tas nozīmē, ka Sudānas e, virzību uz demokrātiju ir jāatbalsta. Ko dara Sudānas e, jautājuma augsta līmeņa īstenošanas grupas panelis? Mēs mēģinām sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm Sudānā risināt šos riskus. Un esmu pārliecināts, ka, piemēram, Āfrikas kontinentā Sudānā ir īpaša loma. Sudāna ir ļoti liela valsts. Tā robežojas ar deviņām citām Āfrikas valstīm, un ir patiesībā pilnīgi skaidrs, ka ja Sudānā kaut kas saiet galīgi šķērsām, tas ietekmē ne tikai Sudānas kaimiņu valsts, bet arī visu kontinentu. Līdz ar to jautājumi, kas ir jārisina Sudānai, ir svarīgi visam Āfrikas kontinentam. Tas arī ir iemesls, kāpēc Āfrikas Savienība nolēma izveidot augsta līmeņa īstenošanas grupu ar šo īpašo mandātu Sudānas jautājumos, jo Āfrikas Savienība vēlas nodrošināt visu konfliktu atrisināšanu kontinentā. Runājot par paredzētajām vēlēšanām Sudānā, Kā jau teicu, tās ir paredzētas 11. aprīlī, un to sagatavošana jau šobrīd ir samērā kompli komplicēta. Runa iet par prezidenta ievēlēšanu, par dažāda līmeņa pārvaldes ierēģu ievēlēšanu, bet šobrīd visi Sudānas politiskie spēki piedalās vēlēšanās. Līdz ar to ir vesela virkne neatrisinātu momentu un samērā daudz konfliktu, bet tomēr mēs mēģinam tos risināt. Augsta līmeņa īstenošanas grupa mēģina pamudināt pilnīgi visus darboties šajā vēlēšanu procesā, sagatavošanā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai visi piedalītos tajā, lai neviens neatteiktos no piedalīšanās, un tikai tādējādi demokrātiski mēs varam risināt problēmas. Tātad, kā jau teicu, augsta līmeņa īstenošanas grupa mēģina mēģina apvienot visas iesaistītās puses, visas politiskās partijas, piedalīties šajā procesā. Tātad galvenais ir piedalīties, lai neviens neatkāptos. Politisko partiju prasības rezultātā mēs izveidojām rīcības kodektu, kodeksu. Tas ir eh, kodeks, kurā brīvprātīgi piedalītos jebkuru brīvprātīgi ievē, ievērot pilnīgi visas politiskās partijas. Un eh, mēs uzraudzīsim šā rīcības kodeksa darbību. Tādējādi mēs vēlamies nodrošināt, lai paredzētās vēlēšanas būtu neatkarīgas un brīvas. Līdz ar to vēlēšanas un arī šis rīcības kodeks ir Sudānas pārmaiņu procesa vēstnesis. Vēlētos uzsvērt, ka ir vesela virkne risināmu jautājumu. Sudānai ir daudz problēmu, bet uh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai Sudāna nostātos un turpinātu iet pa demokrātijas ceļu. Nākamais, protams, ir jautājums par Darfūru. Kā jau teicu, Dohā un Katā sarunas jau ir notikušas, un eh, būtiski ir tas, ka šajās sarunās ir eh, runāts par to, ka abas puses, konfliktējošās puses, izmanto ieroģus. Mums eh, vajadzētu runāt par vienkāršu ieroču izmantošanas pārtraukšanu. Tas ir galvenais, eh, par ko mums būtu šeit jārunā. Mums ir jārunā par globālu politisku vienošanos, kas ietekmētu ieroču izmantošanas pārtraukšanu. Ņemot vērā to, kas Sudanā notiek šobrīd, kas Darfūrā notiek šobrīd, ņemot vērā to, cik liela nozīme cilvēku prātos un sirdīs ir vēlēšanām, es uzskatu, ka sarunas, kur rezultātā tiktu panākta globāla vielošanās, nāktu par labu jaun izveidotajai valdībai pēc vēlēšanām. Taču sarunās panāktais progress. Tā tad ir ļoti svarīgi, lai parakstītais ieroču neizmantošanas līgums eh, arī stātos spēkā, un tomēr visām pusēm ir jāpanāk globāla politiska vienošanās, bet šai, šajā vienošanās ir jābūt ietvertiem citiem aspektiem. Ne tikai tas, ka ir jāpanāk ieroču izmantošanas pārtraukšana, kas notiek ar tā saucamajiem iekšzemes bēgļiem, kas notiek ar sašķeltajām dim, ģimenēm. Visas šās puses, visas šīs eh, ieinteresētās grupas vēlas būt pārstāvētas šajās sarunās. Tātad šajā procesā mums būs jāņem vērā pilnīgi viss ieinteresēto pušu teiktais. Par to, ka Darfūras eh, konflikts būs atrisināts, par to jau mēs visi esam vienojušies, par to, kā notiks varas sadalījums, attīstības tendences. Protams, ka svarīgs ir tiesiskuma un uh, atjaunotnes un sadarbības jautājums. Šobrīd augsta līmeņa īstenošanas grupa ar Sudānas valdību atrunā sekojošo. Brīdī, kad šīs būtiskās sarunu beigu procesa notiks, visiem ir jābūt gataviem pieņemt lēmumu, proti vienoties par to, kā notiks tiesiskuma un atjaunošanās darbs. Uh, jo patreizējā momentā viss ir viensprātis, ka konflikta laikā Darfūrā ir pastrādāts ļoti daudz noziegumu, un tieši šā iemesla dēļ visi ir jāsauc pie atbildības. Kā to darīt? Es eh, jau esmu nācis klajā ar vairākiem priekšlikumiem un eh, ceru, ka parlamenta deputāti par to ir arī informēti. Jebkurā gadījumā brīdī, kad mēs eh, sarunas paplašināsim un ietversim pilnīgi visus interesējošos jautājumus, tiešām pacelsies jautājums par eh, kara noziegumiem. Tā tad eh, jau šobrīd ir skaidrs, ka ne visas puses iesaistīsies sarunās no paša sākuma. Visi šobrīd nogaida vēlēšanas, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka process turpināsies un turpināsies veiksmīgi. Dienvidsudānā cilvēki referendumā balsos par to, vai viņi paliks Sudānas valsts robežās vai vēlas neatkarību. Šis referendums ir paredzēts nākamgad janvārī. Šobrīd Sudānā gandrīz ik viens ir pārliecināts, ka referendumā referendumam vajag notikt ievēlētas valdības uzraudzībā. Proti demokrātiski ievēlēta valdība tad eh, organizēs referendumu un izskatīs tā rezultātus. Kā jau teicu, Dienvidu sudānieši nolems, vai viņi paliks Sudānas valsts robežu ietvaros vai nē. Kādas tam varētu būt sekas? Mums eh, vajadzētu paraudzīties arī uz to, kas notiks pēc referenduma. Ja Dienvidsudāna nobalsos par neatkarīgas valsts izveidi, kas notiks ar tur esošajiem iedzīvotājiem, dažādu etnisko grupu pārstāvjiem, kas notiks ar naftas resursiem, kur šajā Sudānas daļā ir ļoti būtiski. Uh, Tātad eh, nākamais jautājums, kas notiks, ja Sud Dienvidsudānas jautā, eh, Dienvidsudānas iedzīvotāji nobalsos par vienotu Sudānu? Tas nenozīmē, ka Sudāna būs vienotāka nekā šobrīd, jo jebkurā gadījumā attiecības starp dienvidiem un ziemeļiem ir ļoti sarežģītas. Pat, ja iedzīvotāji vēlas būt vienā valstī, tas nenozīmē, ka viņi ir vienoti. Patreizajā situācijā cilvēki gatavojas runāt par šiem jautājumiem, un tiešām tiek runāts par to, kas notiks vienā vai otrā gadījumā. Tas patiesībā nozīmē to, ka līdz šā gada beigām diskusijas būs beigušās, iespējams pat, ka jau agrāk jo brīdī, kad 9. janvārī nākamajā gadā cilvēki dosies uz referendumu urnām, ir jābūt skaidram, kas notiks, ja Dienvidu Sudāna nobalsos par neatkarību, un ir jābūt pilnīgi skaidram, kas notiks, ja Dienvidu Sudāna nobalsos par vienotību. Līdz ar to iedzīvotājiem ir jābūt tiesiski informētiem, kas notiks ar viņu reģionu. Tātad, kā jūs redzat, ir ārkārtīgi daudz sarežģītu, daudzpusēju dendrītu jautājumu, ir vesela virkne svarīgu jautājumu, kas ir jārisina, pie tam jārisina nekavējoties. Tā kā laika nav daudz, ir ārkārtīgi grūti pateikt, kura ir prioritāte, kuru mēs izskatām, piemēram, pirmdien, un kura ir prioritāte, kuru mēs izskatām otrdien. Uh, Visi šie jautājumi ir vienlīdz svarīgi, un visi mēs no sirds ceram, ka gala beigās Sudānā būs demokrātiski ievēlēta valdība, kas palīdzēs atrisināt Darfūrā izvirzītās problēmas, uh, Valdība, kura demokratizēs Sudānu, kas varēs atrisināt dienvidu ziemeļu as konfliktu, līdz ar to pat, ja dienvidu Sudāna 9. janvālī nobals, nobalsos par neatkarīgas valsts izveidi, tad eh, jārisina arī jautājums, kā sadarboties šīm divām valstīm. Ir jau tādi gudrinieki, kuri to apraksta kā draudzīgu laulāta pāršķiršanos un nevis nedraudzīgu laulātu pāru šķiršanos. Bet, eh, kā jau mēs zinām, gan laulāta pāri ietvaros, gan starp Dienvidu un zi di Ziemeļu Sudānu ir ļoti daudz dažādu saišu un saistību. Priekšsēdētājs, paldies Beki kungam! Ļoti informatīvi ievadvārdi, un tagad vēlētos dot vārdu mūsu draugam eh, Drošības un attīstības komitejā, tas ir Deva kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Prezidenta kungs, eh, tas bija eh, ļoti interesants eh, um, stāstījums, ko jūs teicāt, un kāds gaidis jums ir attiecībā uz Sudānu. Un droši vien, ka nav daudzi cilvēki pasaulē, kas to varētu sasniegt. Jūsu pieredze varētu dot ieguldījumu uh, uh, samierināšanās procesā. Tā ir ļoti ambiciozs programma, ko jūs šeit uh, izklāstījāt attiecībā uz Sudānu. Un šajā kontekstā gribēju jūs tikai informēt, ka vēlāk šodien mūsu komitejā, arī mūsu komiteja piedalīsies, un mēs diskutēsim ar uh, uh krimināltiesas galveno prokuroru, ko mēs ļoti atbalstām, atbalstām viņa darbu, un mēs uh, gribētu, es gribētu jautāt, ko jūsuprāt vajadzētu mums teikt šim ģenerāla prokuroram? Un otrkārt, prezident kungs, vai, uh, un es to domāju ļoti tādā pozitīvā veidā, kāpēc uh, tik ilgi ir jāgaida, kamēr notiek kaut kāda rīcība, lai novērstu traģēdijas, kas notiek mūsu acu priekšā? Kāpēc nav tāda anticipēšana, kāpēc ne, nenotiek jau laicīgas darbības, un es tiešām e, jautāju jums šoreiz šo jautājumu, varbūt kādam citam tas ir jāuzdod, bet jautājums ir jāuzdod, kāpēc miljoniem cilvēku ir jācieš un simtiem tūkstoši cilvēku ir jāiet bojā, pirms mēs kaut ko darām, un es šeit nedomāju tikai Sudānu, es domāju arī par citām valstīm. Kāpēc paiet tik ilgs laiks, kamēr varam glābt cilvēku dzīvības. Jā, tie ir svarīgi jautājumi, un tagad uh, dod vārdu Dekaizers kundzei, lūdzu. Viņa ir galvenā norētu, novērotāja Sudānas uh, vēlēšana novērošanas misijā no Eiropas parlamenta. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī citiem prezidentiem. Paldies, ka esat šeit uh, ieradies. Jūs darāt daudz ko miera labā. Ir īpaši jūs un Bekie kungs jau ilgāku laiku to darāt. Un es uh, ceru, ka šīs vēlēšanas ne tikai 11. aprīlī, tas uh, šķiet jau ļoti droši, ka tās notiks, uh, ka šīs vēlēšanas patiešām noritēs labi, ka tās pavērs ceļu uh, Sudānas uh, miera procesā, un tas ir tas, ko vēlas Eiropas Savienība. Tādēļ mums, mēs esam arī šeit uh, sastādījuši uh, lielu delegāciju, lielu misiju, lai raidītu skaidru signālu, proti, ka Eiropas Savienība jebkurā gadījumā atbalstīs šo miera procesu. Es negribu tagad iedziļināties detaļās, kas attiecas uz vēlēšanu datumu vai uz citiem konkrētiem aspektiem mēs īstenībā jau daudz ko zinām. Es vienkārši gribēju jums pajautāt, kā jūs novērtējat Eiropas Savienības lomu vēlēšanu sagatavošanās laikā un miera procesa atbalstā. Es negribu tagad eh, runāt atsevišķi par katras dalībās lomu. Es gribētu jums pajautāt, kādu jūs saskatāt Eiropas Savienības lomu visā šajā procesā. Eiropas Savienība līdz šim nav bijusi tā ļoti stipri pārstāvēta. Uh, Vai jūs domājat, ka šeit pastāvētu iespējas sadarboties, lai patiešām arī Eiropas Savienība kaut ko varētu darīt jau iepriekš, bet arī pēc vēlēšanām? Paldies! And... Paldies, un tagad vārds Gomešas kundzei, kura vada vēlēšanu, novēlēšanas delegāciju un no mūsu parlamenta Sudānas vēlēšanām. Paldies, priekšsādētāji! Paldies, Bekī kungs! Thank you, Mr. Chairman. Thank you, President Mbeki. Paldies, Mbeki kungs, par jūsu uzrunu. Es arī nepievēršos eh, tiem jautājumiem, kurus jūs minējāt, kā taisnīgums, tiesiskums Darfūrā un eh, nākotnes izredz pēc nevašas nolīguma, bet es gribētu pievērsties eh, tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar gatavošanos vēlēšanām. Uh, Mani pārsteidza kaut kas, ko es šodien izlasīju, ko ir teicis Albašīra kungs. Viņš teica, ka viņš uh, cirtīšot nost pirkstus novērotājiem un uh, visādi citādi izrīkošoties ar novērotājiem, ja uh, vēlēšanas novēlosies. Kā jūs to vērtējat? Uh, Un varbūt arī prezidenta Mujoja eh, nu, viedokli varētu uzklausīt par to, vai tiešām būtu iespēja, ka būtu arī vietējie uh, novērotāji bez starptautiskiem novērotājiem, vai viņi varēs veikt savu darbu vēlēšanu laikā. Vēlēšana komisija uh, varbūt varētu tiešām izmantot arī savu neatkarību, lai risinātu problēmas, ja tāds radīsies. Uh, Un, uh, ja uh, būtu, uh, tad vai ir brīvas plašsaziņas līdzekļi, tas nodrošinātu labākas vēlēšanas, un vai jūs varat būt apmierināti ar apstākļiem, kādos tiek novērota balsu skaitīšana. Tas ir izšķirošs elements jebkurā vēlēšana procesā, un daudz viet mēs esam redzējuši, ka kaut gan viss norit veiksmīgi, uh, vēlēšana dienā, tad uh, balsis skaitot uh, tomēr rodas sarežģījumi. Uh, ja jūs varētu, lūdzu, izstāstiet savu viedokli, ja jūs, protams, to uzskatāt par piemērotu. Paldies, Gomeškas kundze, un tagad gribētu dot vārdu Mekbekī kungam, prezidenta kungam, dot viņam vārdu atbildot uz šiem pirmajiem jautājumiem. Un gribētu informēt visus, ka ir vēl četri kolēģi, kuri uh, grib uzdot jautājumus, bet tiem dosim vārdu pēc tam, kad Bekīkungs būs atbildējis. Lūdzu, prezidentkungs, jums vārds. ņemot vērā starptautisko kriminālu tiesu un ģenerālu prokuroru. Jūs zināt, ka mēs uh, sadarbojamies ar uh, ģenerālu prokuroru un uh, runājam par tiesiskumu jautājumiem saistībā ar Darfūru. Un viņš mums teica, ka mums ir jāsaprot, ka starptautiskā krimināla tiesa ir pēdējais resurs, pēdējās instances tiesa. Tā darbojas, tai vajadzētu darboties tādā papildu veidā, kā papildinājumam vietējām tieslietu sistēmām. Un kaut gan starptautiskā krimināla tiesa ir izdevusi virkni arestu orderu attiecībā uz Sudānu, mums tomēr šo jautājumu, šo te uh, Uh, jautājumi par arestu uh, orderiem ir jāpieņem kā um, faktu, un vienīgais veids, kā to var mainīt, ir vērsties pie tiesas. Bet ir arī jāsaprot, ka nav iespējams starptautiskai krimināla tiesai skatīt visus noziegums, kas ir paveikti Darfūrā. Uh, Un tāpēc eh, mūsu darbu grupai būtu ļoti svarīgi paskatīties, kas ir jādara vietējā līmenī pašā Sudānā, lai eh, risinātu šos paveiktos noziegumus. Un starptautiskā krimināla tiesa nevēlas aizstāt vietējās tieslietu sistēmas, lai arī kādas tās būtu. Un uh, ņemot vērā īpašos gadījumus Sudānā, šis konkrētais aspekts ir būtisks. Tātad eh, lielākā darba daļa būtu jāpaveic vietējām tiesām. Tātad mēs šo jautājumu jau apspriedām, eh, izteicām dažādus priekšlikumus par tiesiskumu, par samierināšanos. Uh, tā skaitā arī ieteikumus, kas ir vērsti uz uh, uh, šādas te problēmas risināšanu, kas ir saistīta ar to, ka lielākā daļa iedzīvotāju uh, Darfūrā neuzticas uh, Sudānas tiesām, neuzskata, ka tās ir neatkarīgas. Un tad mēs uh, ieteicām veidus, kā varētu spriest tiesu, lai Eh, tas apmierinātu arī upurus, lai viņi uzticētos šīm tiesām, piemēram, par hibrīdu tiesām, tātad iesaistot tiesnešus no ārpuses, izmeklētājus, prokurors no, eh, no ārzemēm, tātad eh, ārpus Sudānas, lai viņi piedalītos izmeklēšanā un tiesas spriedumā. Tātad esmu diezgan pārliecināts, ka uh, Kambo kungs jums arī pateiks to, ko es tikko teicu par Sudānu. Es nedomāju, ka jums ir vēl kaut kas viņam jāsaka par Sudānu. Viņš droši vien to pašu teica, teiks, ko es tikko pateicu. Uh, Tātad šeit ir tāda vienprātība starp uh, mūsu darbu grupu un starptautisko kriminālu tiesu, ka šie tiesiskie jautājumi ir jārisina tajā veidā, kā mēs nolēmām. Tagad par citiem jautājumiem. Protams, uh, Eiropas Savienība ir ļoti būtisks partners Āfrikas Savienībai dažādos jautājumos, un jo īpaši šajā te konkrētajā jautājumā par mieru un par konfliktu atrisināšanu. Tas ir jāsaglabā, šī kooperācija ir jāturpina. Eiropas Savienība ar mums cieši sadarbojas. Mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas Savienības īpašo uh, um, pārstāvi Sudānā. Un mēs turpināsim to darīt. Mēs tikko vēl šorīt tikāmies ar uh, attīstības komisāru un mēs viņam teicām, ka mums kā darba grupai vajadzīgas būs zināms atbalsts no Eiropas Savienības. Protams, ka darba grupai ir jā izstrādā savu kapacitāti, savas spējas, lai varētu dot padomus par dažādiem jautājumiem, vai tās būtu naftas resursu uh, dalīšana vai robežas. Un šeit mums būs vajadzīgs atbalsts no Eiropas Savienības, lai mēs varētu būt pietiekami spēcīgi, lai varētu dot šos ieteikumus. Tātad nevis tikai pēc intuīcijas, bet lai mūsu uh, Uh, ieteikumi būtu arī uh, pamatoti, tāpēc mums būs vajadzīgs atbalsts. Mēs ar attīstības komisāru runājam par to, ka, piemēram, ja mēs ņemam Darfūras jautājumu, tad viens no uh, galvenajiem elementiem, kuru min iedzīvotāji šī konflikta risināšanā, ir attīstības jautājums. Tieši tāpēc, ka uh, Sudāna ir attīstījusies tā, kā tā ir attīstījusies vēsturiski, uh, un eh, ka eh, vāra bija mazākuma rokās. Un uh, tur izveidojas dažādas perifērijas, piemēram, arī Darfūra. Tātad, ja mēs gribam atrisināt konfliktu Darfūrā, tad attīstības jautājumi ir ļoti būtiski, lai uh, koriģētu šo līdzsvaru trūkumu, kas ir radīts pagātnē. Un tas ir ļoti būtiski. Mēs runājām par komisāru arī uh, par šiem te izaicinājumiem, kas uh, ir Sudānai, un šis te Darfūrs jautājums, tas pats attiecas uz Dienvidu Sudānu. Un atkal uh, šī Eiropas Savienības iesaiste būs ļoti būtiska, lai atjaunotu šo te uh, Pat ja tās būs divas valstis, un pat ja tā uh, paliks viena valsts, šī izaicinājuma tik un tā paliks. Tātad ir dažādas uh, intervences jomas, kurās Āfrikas Savienība, gribētu Eiropas Savienību aicināt iesaistīties, ņemot vērā, cik uh, Sudāna ir būtiska valsts visam kontinentam, būtu ļoti būtiski veiksmīgi uh, pārveidot Sudānu, lai nodrošinātu kontinentu drošību. Es domāju, ka afrikāņi cenšas iejaukties, lai agrīnā posmā apturētu konfliktus. Tā tas ir. Bet mana pieredze uh, parāda, ka konfliktu risināšana visā pasaulē ir sarežģīta lieta. Tas ir ļoti grūti, sarežģīti. Un viena no problēmām, uh, kas attiecas uz jebkuru konfliktu, protams, ir tās, ka abām pusēm ir taisnība. Piemēram, atcerēsimies Kodivārs konfliktu nemiernieki pārņēma ziemeļus, tā tad bija tāda kā sašķelta valsts. Un mēs lūdzām risināt šo problēmu, un mēs runājām ar prezidentu Loram Bagbu, un viņš teica, ka mums ir taisnība, un tad mēs devāmies uz ziemeļiem un runājām ar um, nemiernieku uh, vadību, un viņi teica, mums ir taisnība, un tad viņiem abiem ir taisnība. Uh, Un galu galā tad ir uh, jāsēž pie viena galda un uh, jāsaka, ja jums abiem ir taisnība, kā mēs uh, ap šīs taisnības apvienosim, lai atrisinātu problēmu. Tam ir vajadzīgs laiks. To nevar tā no ārpus atrisināt. Ka var vienkārši pateikt, pabeidziet un nobeidziet šo konfliktu un uh, atrisiniet to. To tā nevar izdarīt. Nevienu konfliktu pasaulē. Palestīna, Kašmira. Uh, Kongo, Sudāna. Tas ir eh, jādara mm, katreiz atšķirīgā veidā. Tas nav tāpēc, ka cilvēki negribētu rīkoties. Āfrikas Savienība ir centusies e, izveidot agrīnās brīdināšanas kapacitātes, lai varētu detektēt jau e, agrīnā posmā, kur varētu rasties problēmas. Bet, protams, ka jūs varat iedomāties, ka tas arī ir sarežģīts uzdevums tādējādi rīkoties. Ja jūs, piemēram, vērstot pie manis kā uh, Dienvidāfrikas prezidenta un teiktu, tā kā jūs tagad rīkojaties, pēc diviem gadiem būs uh, konflikts, tad es teiktu, ko jūs zinat par manu valsti, neko jūs nezinat. Bet šāda agrīnās brīdināšanas kapacitāte tiek veidot, lai varētu uh, jau laicīgi iejaukties. Tas noteikti palīdzētu, cerams. Tad, kad mēs nācām šeit iekšā koridorā, tad tika teikts, ka viena no lietām, uh, kas ir notikusi pēc Eiropas Savienības izveidas un attīstības, ir tas, ka Eiropā nav uh, bijuši kāri, kādi, kā pirmais vai otrais pasaules kārš ir bijuši nelielāki konflikti, bet nav bijuši šādi pasaules kāri. Un uh, tādas varbūt ir cerības raugoties uz Āfrikas Savienību. Uh, ka tam var būt līdzīga ietekme uz uh, Āfrikas kontinentu un cerams, ka tas tā arī būs, bet es domāju, ka uh, tas ir pareizi, ka vislabāk ir apturēt konfliktus jau agrīnā fāzē. Un mums ir jāveido spējas, kapacitātes, lai to varētu izdarīt. Un man tiešām būtu prieks, ja kontinents mēģinātu to darīt. Gomešas kundze uzdev jautājumus. Noteikumi un likumi, kas attiecas uz uh, vēlēšanām, tādi pastāv. Ja mēs runājam par novēlu, novērošanu, par balsu skaitīšanu, uh, un ir noteikts, ka balsu skaitīšana ir jāveic balsošanas iecirkņos, klāt esot attiecīgiem amatpersonām, novērotājiem, un tad ir jāizliek ārā rezultāti, lai visi var eh, redzēt, kāds ir bijis rezultāts. Visas šīs lietas ir noteiktas. Bet uh, svarīgākais ir nodrošināt, lai tas tiktu ievērots. Tāpēc es arī agrāk minēju, ka mēs aicinājām uh, Āfrikas uh, Savienību izveidot novērotāju uh, komandas. Un uh, politiskās partijas vienojās par rīcības kodeksu. Uh, Un uh, tāpēc ir vajadzīga šī cilvēku komanda, kas būtu uz vietas, lai palīdzētu nodrošināt, ka tas, kas ir rīcības kodeksā papildus tam, kas ir likumā, tiktu arī ievērots. Lai, ja es darītu kaut ko nepareizi, ja es pārkāptu vai nu likumu vai rīcības kodeksu, tad kāds varētu doties pie novērotājiem un teikt, jā, redziet, šis cilvēks uh, nepareiz rīkojas. Un tad šie te novērotāji varētu ieraukt, iejaukties, nevis tikai sagatavot ziņojumu un ziņot, ka tas un tas notika, bet tiešām iejaukties un kaut ko labot. Un šķiet, ka visi piekrīt šādai sistēmai un cerams, ka viņi varēs uh, iejaukties un nodrošināt uh, brīvu vēlēšanu noris. Prezidents Buroja. Eh, eh, Prieksēdētāji kungs, es eh, vēlētos atgriezties pie diviem jautājumiem, kur šeit tika uzdoti. Un vēl bez tam piebilst Bekī kunga teiktajam pāris komentārus. Tātad, kāpēc Āfrikas kontinentā mums neizdodas apturēt konfliktus laikā un neizdodas tos novērst? Uh, Es pilnībā piekrītu visam, ko Bekīkungs teica, un tomēr vēlētos piebilst vēl vienu aspektu. Varbūt tas palīdzēs saprast labāk, kāpēc mums Āfrikā neizdodas. Mums ir jāsaprot, ka konfliktu risināšanas vai novēršanas spēja vienmēr ir atkarīga no reģiona. Un, protams, ka konfliktu rašanās vispār kā tāda ir iespējama tikai vēsturisku apstākļu sapratī, sakritības dēļ. dēļ. Āfrika ir ļoti jauns kontinents proti Āfrikas valstis, Āfrikas nācijas, Āfrikas etnosi ir ļoti jauni. Tas savukārt nozīmē to, ka es nekādā ziņā nedo, nedo, nedomāju, ka afrikāņi ir vieni no ļaunprātīgākajiem un vieni no vardarbīgākajiem cilvēkiem pasaulē, un tomēr daudzas no Āfrikas valstīm vēl nav ieguvušas vai piedzīvojušas to stabilitāti, kas jebkurai valstī ir nepieciešama. To mēs esam redzējuši arī citās pasaules daļās, citos pasaules reģionos. Arī prezidenta kungs pieminēja, ka konfliktu risināšanas spēja ir jāmācās. Tā attīstās pamazām, tas viss prasa laiku. Esam šobrīd uzsākuši gan Āfrikas Savienības ietvaros, gan citu organizāciju ietvaros mēģināt mācīt, kā risināt konfliktus. Raugoties uz tām traģēdijām, kuras šobrīd notiek Āfrikā, tad, diemžēl, ir tā, ka Afrikāņi tās rada, bet afrikāņi arī mēģina tās novērst. Iespējams, ka daudzkārt mēs darbojamies par vēlu un varbūt dažkārt pat nepareizi, un tomēr mēs mācamies. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākotnē afrikāņi, tieši tāpat kā visi pārējie, būs pietiekami zinoši, lai varētu dzīvot mierā un drošībā. Esmu par to pārliecināts. Tad vēlētos pakavēties nedaudz pie vēlēšanām Sudānā. Vispirms mums ir jāskatās uz vēlēšanām no politiskā spoguļa. Darfūras konflikts. Ir skaidrs, ka Sudānas problēmas ilgtspējīgs risinājums nāk tikai un vienīgi no demokrātijas, proti no valsts demokrātiskas pārveidošanās. Šī demokrātiskā pārveide prasa laiku. Tas ir pirmais. Otrais. Vēlēšanas, kuras šobrīd tiek sagatavotas Sudānā, tās ir tikai viens process tajā sadarbības un saišu veicināšanas procesā, kas šobrīd notiek starp ziemeļiem un dienvidiem. Kā jau teicu, 11. Aprē, aprīļa vēlēšanas notiek pušu vienošanās līguma ietvaros. Piemēram, Viens piemērs. Dienvidos dzīvojošie sudānieši apgalvo, ka mēs neatliksim vēlēšanu norisi, jo tas nozīmē, ka janvārī paredzētais referendums arī tiks atlikts jo ir paredzēts, ka referendumam ir jānotiek uh, jaunas valdības ietvaros, un līdz ar to, ja jauna valdība tiek izveidota vēlāk, tad eh, arī referendums notiek vēlāk. Dienvidieši saka nē. Nākamais vēlēšanas, kuras ir paredzēts pēc pāris nedēļām, ir pirmās 25 gadu laikā. Vēlēšanas centrālā komiteja ir izveidota, tas ir sakarā ar Sudānas konstitūciju, taču diez vai mēs varam sagaidīt, ka viss noritēs gludi un nesāpīgi. Sudānas politiskās partijas ir skaidri norādījusi, ka gan vēlēšanu likumā, gan vēlēšanu komitejas darbībā ir vesela virkne nepilnību. Bekī kungs jau noteikti pateica, ka vēlēšanas Sudānā ir paredzētas demokrātiskā gaisotnē un tajās piedalīsies visi. Mēs mēģināsim to panākt. Mēs mēģināsim darīt visu, lai atrisinātu problēmas starp Centrālo vēlēšanu komiteju un politiskajām partijām. Es nevaru šeit apgalvot, ka mēs to esam jau izdarījuši un ka mums tas izdosies. Nākamais par vēlēšanu uzraudzītājiem. Ir ļoti labi, ka šādi uzraudzītāji tiks izvirzīti no Nacionālo partiju puses. Īpaši tas at attiecās uz vēlēšanu uzraudzību dienvidos, jo Mēs vēlamies redzēt pēc iespējas plašāku vēlēšanu iecirkņu uzraudzību. Ir vesela virkni iesaistīto pušu, kuras organizatoriskā līmenī ir piedalījušās vēlēšanu sagatavošanā. Piemēram, Ziemeņos darbosies gan nacionāli, gan starptautiski novērā, novērotāji. Kā jau Bekīkungs teica, Āfrikas Savienība ir nolēmusi sūtīt savus novērotājus, uh, Un šie novērotāji darbosies kā savu veidu starpnieki starp Centrālo vēlēšanu komitēm, politiskajām partijām un valdību un politiskajām partijām. Arī citas Āfrikas valstis, piemēram, Dienvid Āfrika, ir nolēmuši, un arī citas, ir nolēmuši sūtīt savus neatkarīgos novērotājus vēlēšanu uzraudzībai. Tātad, vēlēšanas notiks, tas jau ir zināms, Un mēs uzskatām, ka demokrātijai ir jātiecas uz visu vēlēšanu procesu. Ir tādi novērotāji, kuri jau ir darbojušies konkrētajā vietā, konkrētajā pašvaldībā jau mēnešiem, un viņi turpinās savu darbu arī pēc vēlēšanām, arī pēc vēlēšanu rezultātu apkopošanas un balsu saskaitīšanas. Šie vēlēšana novērotāji jau šobrīd atrodas dažādos Sudānas reģionos. Mēs e, vairākas reizes esam tikušies ar Centrālo vēlēšanu komiteju, kura garantē to, ka vēlēšanu novērotājiem netiks likt šķēršļi viņu darbības veikšanai. Iespējams, ka mums nebūs iespējams nodrošināt visiem adekvāts apstākļus, un tomēr tas ir svarīgi valsts demokratizācijā. Priekšsēdētājs, godātie kolēģi, Kā jūs redzat, laiks ir izsmelts. Es pat gribētu teikt, mums ir burtiski pāris minūtes, un mums ir pieteikušies seši runātāji, kur vēlētos uzdot jautājumus. Vēlētos, lai jūs apkopojiet savu jautājumu vienas minūtes ietvaros, un tad es došu vārdu Bekī kungam atbildēm. Tātad. Mēs eh, vēlamies jums uzdot jautājumus, mēs vēlamies eh, dzirdēt atbildes. Vispirms, Gālerkungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungi. Es eh, ļoti augstu novērtēju iesaistīto pušu apņemšanos vēlēšanu norises pozitīvismā. Un tomēr, skatīsimies, kāds būs vēlēšana rezultāts, jo es domāju, ka ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, mēs varam varbūt paredzēt to, ka abas iesaistītās puses e, tiks atbalstītas viņu attiecīgajos vēlēšanu iecirkņos. Līdz ar to gan prezidenta pārstāvētie ziemeļi, gan dienvidi pieprasīs varbūt otro raundu vai varbūt referendumā šo problēmu risināt vai kā citādi. Un tad uh, e, Starptautiskā sabiedrība, tajā skaitā arī Āfrikas sabiedrība, būs spiest iekļauties iekšējā procesā, kura galvenais princips ir pabeigt šo konfliktu un atjaunot tās robežas, kuras bija Sudānā pēc neatkarīgas iegūšanas daudz gadu desmit atpakaļ. Uh, Tātad, ja Āfrikas Savienība piedalīsies šajā otrajā raundā, kā jūs e, vērtējat Arābu līgas piedalīšanos visos procesos, jo Arābu līga, līga gan politiski, gan e, finansiāli ļoti aktīvi piedalās Āfrikā? Galerkungs, paldies, priekšsēdētājs! Tagad dod vārdu vienu minūti nākamajai runātājai. Uh, Paldies, saka Lunačaks kundze. Es varētu tikai pievienoties Gālera kunga jautājumam. Tātad, kas notiks pēc vēlēšanām? Kas notiks pēc referenduma nākamajā gadā paredzētajā? Tātad jūs esat uzklausījis abas puses - valdības pārstāvis un Dienvidsudānas valdības pārstāvis, jo tāda tur tomēr ir. Tātad, ko jūs domājat, kā kāda būs rīcība, ja uh, e, Dienvid nobalsos par neatkarību, vai jaunievēlētā valdība to akceptēs? Un kas notiks Dienvidos, ja referendumā nobalsos par vienotu Sudānu? Kas notiks? Tas bija pirmais, otrais, arī saistīts ar Dienvidu Sudānu. Dienvidsudānā ir ļoti lieli naftas resursi, un tas arī ir viens no konflikta pamat pamatiem. Kāda ir naftas kompāniju loma? Patreizajā momentā tās ir Malaizijas, Ķīnas kompānijas. Es pat redzēju, kas tur notika, kad eh, Zviedrijas un Austrijas kompānijas piedalījās Dienvidsudānas naftas resursu apkopošanā. Tātad kāda ir naftas, res, naftas pārstrādātāja loma? Prieksēdētājs paldies. Ļozings kundze, lūdzu. Jā, ja, vielen dank. Paldies. Bekekungs, jūs sākumā runājāt, un arī kolēģi jau to pieminēja, par uh, sadalījumu, naftas sadalījumu lomu. Ja nav kāds arī būs risinājums uh, konfliktā starp ziemeļiem un dienvidiem, tas ir ārkārtīgi atkarīgs no tā, kāda būs ieņēmuma no naftas. Daudz komentāri saka, ka risinājums var būt tikai pēc sadalīšanās. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir realistiski, vai tad uh, vienos risinājumus šajā jautājumā uh, nebūtu, ka uh, eh, kārtums valdības uh, eh, uh, eh, vienkārši iznēs būtu dienvidaļas atšķaušanās. Otrais jautājums, kur jūs runājāt uh, par uh, atšķaušanās uh, tieksmēm uh, Dienvidu Sudānā un Jemenas dienvidos. Varbūt uh, dienvidu daļas atdalīšanās nebūtu kā tāds bīstams precedents citiem, piemēram, Darfūrai galvenokārt. Pēdējais jautājums vēlreiz par Darfūru. Ziņojumā par Darfūru tiek uh, runāts par uh, militāro vienību palielināšanu Darfūrā. Vai jūs domājat, ka, piemēram, 20 tūkstoši um, šīs, šīs pārstāvotās vienības, vai tās pietiekami maz dārā. Jūs runājat arī par bagātību un nabadzību, par to, ko tur vajadzētu risēt. Es domāju, ka jūs savā ziņā arī esat rakstījuši par to, kā zemes sadalījums un zemes trūkums, eh, to jau nevar atrisināt militārās vienības. Paldies! Mr. Ivo Weigel, please. Paldies, un nākamajam runātājam dod vārdu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es Es runāšu slovēņu valodā, jo mm, Beke kungs pirmo reizi tad dzirdēs slovēņu valodu. Man ir tikai viens jautājums. Godātais Beke kungs, vai jums ir radies iespējas, ka pilnīgi viss, kas līdz šim ir paveikts Āfrikā, Sudānā, vēlēšanu sagatavošanai, vai tiešām Šajā procesā ir iesaistītas visas ieinteresētās pustajā skaitā arī tie, kuriem ir ieroči. Es esmu piedalījies vēlēšana uzraudzībā Abudžā. Tie, kuriem ir ieroči, ir būtiska loma spēlējama, un viņi ir jāpiedabū pieņemt demokrātiskus lēmumus, jo demokrātiski lēmumi ir svarīgi, ja mēs vēlamies organizēt demokrātiskas vēlēšanas. Otrais jautājums kā ar ārvalstu interesēm Sudānā, īpaši Darfūrā. Paldies! Prieksēdētājs Plēderkungs, lūdzu. Mulțumesc mult, um, domnule președinte Mbeki, domnule președinte Buioia. Uh, am două întrebări foarte scurte. Paldies, priekšsēdētāji. Divi jautājumi, pavisam īsi. Vai uh, vēlēšanas uh, varētu arī nenotikt un eh, kas eh, gūs labumu no šīm vēlēšanām, ja tās notiks. Eh, prezidents pēdējā laikā ir centies mainīt savu stilu un kurš varētu uh, gūt labumu no šādām vēlēšanām, kas varētu tikt organizētas tādā saspringtā uh, gaisotnē. Paldies, saka Līsija Konsāri. Ja mēs vēlamies izvairīties no krīzēm nākotnē, gan Sudānā, gan citās Āfrikas valstīs, es vēlētos pajautāt sekojošo. Kā jūs raugāties uz to, ka gan Ķīna, gan Arābu uzņēmēji, gan Eiropas kompānijas un investīciju uzņēmumi šobrīd lielos apjomos uzpērk zemi Āfrikā? Šobrīd tiek uzskatīts, ka tas būs lielākais trieciens Āfrikai nākotnē. Jūs komentārs, priekšsēdētājs, paldies, un tagad es došu vārdu Bekī kungam atbildēm. Nav mikrofona. I, I hope, uh... Bekī kungs. Jā, es ceru, ka mums izdevās pareizi pierakstīt jūs uzdotos jautājumus. Tātad, kā jau savā ievadrunā minēju, mēs esam strādājuši pie dokumenta, kur es saucu par rīcības kodeksu, rīcības kodeksu paredzētajām vēlēšanām. Ir partijas, kuras ir parakstījuši šo rīcības kodekti, kodeksu, ir tādas, kuras nē, bet visas ir vārdiski apņēmušās to ievērot. Vēl bez tam mūsu augsta līmeņa īstenošanas grupa Sudānas jautājumā ir sagatavojusi arī citu dokumentu, kura nosaukums ir kopīgo apņemšanos deklarācija. Tās ir tādas apņemšanās, kuras Sudānā ir izteikušas dažādas politiskās partijas un grupas, tātad apņemšanās par to, ko partijas darīs vēlēšanu sakarā, Darfūras sakarā un vispār Sudānas nākotnes sakarā. Tātad, neatkarīgi no tā, kā mēs risinām Sudānas jautājumu, visas politiskās partijas ir vairāk vai mazāk apņēmušās, ka Ja mēs vēlamies atrasināt Darfūras konfliktu, tad ir jārīkojas tā un nesekojoši. Tas ir saistīts gan ar referendumu un tā sekām, gan ar vēlēšanām, bet neatkarīgi no tā, vai Sudāna tiks sadalīta vai nē, partijām bija jāparaksta šāda apņemšanās, jo neviens jau nevar pateikt, kāds būs nedz vēlēšana, nedz referenduma rezultāts. Tā jau kā jau, te, tā tad, kā jau teicu, politiskās vadības līmenī ir politiska griba atrisināt visbūtiskākos konflikta aspektus Sudānā. Un e, mums nebūtu jābaidās, vai mums nav pamata domāt, ka cilvēki to dara tikai retorisku apsvērumu dēļ. Es uzskatu, ka cilvēki no sirds vēlas atrisināt konfliktu, un šobrīd tas jau ir dokumentēts, parakstīts. Uh, Vēl bez tam es uzskatu, ka starptautiskā sabiedrība ļoti lielā mērā atbalsta šo dokumentu. Kā jau es teicu, mēs sadarbojamies ar Arābu Savienību, Arābu valstu savienību, piemēram, pagājušajā nedēļā Āfrikas Savienība devās uz Kairu, kurā mēs diskusējām ar Arābu līgas valstīm mēs diskutējām ne tikai Sudānas jautājumu, bet arī citus Āfrikas aspektus. Tātad, kā jau teicu, Sudānā ir griba un arī starptautiskā līmenī ir griba risināt konfliktus. Nākamais. Ja valstī ik viens apgalvo, ka mums ir kopīga vēlēšanās kaut ko darīt, tad ir nepieciešams iziet cauri visiem miera nolīguma momentiem. Šā iemesla dēļ ir ļoti svarīgi Sudānā referendumu organizēt un noturēt paredzētajā datumā, un neatkarīgi no referenduma rezultātiem visiem ir jāizpilda savas apņemšanās. Bašīrī kungs šajā vēlēšanu kampaņas laikā vairākas reizes ir uzsvērs, cik svarīgi ir ņemt vērā referendumu rezultātus, pat gadījumā, ja Dienvidu sudānieši nobalsos par neatkarību. Tātad vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka Es nezinu nevienu Sudānā, kurš vēlas kara darbības turpināšanos vai atsākšanos. Tādu nav. Ja kāds teiktu, ja Dienvidu Sudāna nobalso par neatkarību, tad mēs viņus apturēsim vai sodīsim. Nav neviens tāds, pie tam neviens to arī pēc būtības nevēlās. Līdz ar to visi šobrīd ir pateikuši, ka respektēs referendumu rezultātus. Jā, patiesībā jau izvēles nav Nekādas. Nākamais. Nezinu par naftas kompāniju politisko lomu Sudānā. Es tiešām nemāku par, nemāku par to teikt. Taču mums zināmais ir tāds, ka visas naftas kompānijas, naftas uzņēmumi piedalās miera nolīguma izpildē. Proti viņiem ir jāzino, jāziņo tīri statistikas līmenī par iegūtajiem naftas galonu daudzumiem, par viņu veiktajiem ieņēmumiem, izdevumiem, peļņu un tā tālāk. Tātad tīra statistika. Nākamais, kā sadalīt naftas resursus? Kā no tiem iegūt visiem? Tas jau būs pēc referenduma svarīgākais jautājums. Šobrīd Dienvidsudānas referenduma likumā ir atrakstīts, ka pēc referenduma neatkarīgi no tā rezultātiem būs jārisina naftas eh, atradņu jautājums. Šobrīd jau notiek sagatavošanās darbs. Tā tad notiek sava veida konsultatīvais darbs, kā risināt šos jautājumus par naftas atradņu dalījumu. Bet eh, skaidrs ir viens, ka gan dienvidi, gan ziemeļi sadarbosies naftas jautājumā. Kā jau šeit tika minēts, lielākā daļa naftas atradņu atrodas dienvidos, bet infrastruktūra lielākoties ir koncentrēta uh, die, ziemeļos, tātad gan naftas vādi, gan pārstrādes rūpnīcas ir ziemeļos. Un, kā jau teicu, šobrīd notiek sarunas un konsultācijas par to, kā sadarboties, kā turpināt adekvāti izmantot naftas resursus visiem par labu. Nākamais vispārējos jautājumos runājot, ko Gambārī kungs ir pateicis, kas ir īpašais Darfūras pārstāvis, tā tad viņš e, vienmēr apgalvo, ka Junamit ir iespēja risināt Darfūras konfliktu. Šobrīd nav izteikta prasība palielināt šo spēku skaitu. Jo, kā jau es teicu, pirms pāris dienām viņš teica, ka 20 tūkstoši policijas un militāro ir novietoti šajā reģionā un arī 5 tūkstoši civilu karēvju. Viņš ir ap apņēmies eh, šo skaitli samazināt. Es nedomāju, ka vēlēšanas nenotiks. Esmu pārliecināts, ka tās notiks. Katrā ziņā šobrīd nav nekādu rādītāju, kas eh, ļautu mums domāt, ka vēlēšanas nenotiks. Runājot par vēlēšanu sagatavošanas darbu. Vēlēšana likums, vēlēšana centrālās komitejas sastāvs Tas viss eh, tika atrisināts parlamentārā līmenī, ar parlamentāro procedūru. Tātad likums tika pieņemts saskaņā ar procedūru. Parlamentā ir pārstāvēti dažādu partiju deputāti. Protams, parlamentā nav pārstāvētas bruņotās grupas. Un brīdī, kad eh, Sudāna gatavojās vēlēšanām, kad likums tika pieņemts parlamentārās procedūras ietvaros, Patiesībā es pat neesmu pārliecināts, vai bruņotās grupas tika konsultētas, vai viņām ļāva piedalīties sarunās. Līdz ar to bruņotās grupas vispār nepiedalījās sarunu procesā. Taču no otras puses viņiem tika teikts, pagaidiet, kamēr jūs esat gatavi piedalīties sarunu procesā. Tātad eh, vēlēšanu sarunā netika iesaistītas bruņotās grupas, bet tika iesaistīti dažādi politiskie spēki un partijas. Tātad, eh, runājot par politiskajiem spēkiem, sarunās un lēmumu pieņemšanā piedalījās it visi. Man tika uzdots jautājums par ārvalstu interesēm Darfūrā. ko mēs esam darījuši Darfūrā, ko mēs kā augsta līmeņa īstenošanas grupa esam mēģinājuši panākt. Mēs esam mēģinājuši atrisināt Sudānas problēmas. Lai to izdarītu, starptautiskajai sabiedrībai ir jāstrādā vienā virzienā un nevis katram jāvelk, jāvelk vezums uz savu pusi. Lai nav tā, ka spēki netiek apkopoti, bet izšķīst dažādos sīkumos. Tātad mūsu augsta līmeņa īstenošanas grupa ir mēģinājusi sadarboties ar Čādu, ar Lībiju, proti ar Sudānas val, kaimiņu valstīm, lai varētu mēģināt panākt situācijas risinājumu visiem par labu. Uh, Pie tam ir arī citi pārstāvi, mēs esam runājuši ar Ķīnas, Krievijas un citu, kā jau pieminēja, Arābu valstu pārstāvjiem. Mēs visi mēģinam apkopot um, informāciju un mēģināt panākt vienošanos. Es tiešām uzskatu, ka mums izdosies panākt koordinētu starptautisku rīcību. Visbeidzot, divi punkti nobeigumā. Mūsu augsta līmeņa īstenošanas grupa nerunā par Āfrikas zemes iegādi. Patiesībā es e, neesmu nobežījies, jo es esmu dzirdējis, kā ārkārtīgi daudz cilvēku ar lieliem naudas daudzumiem ierodas un Āfrikā uzpērk zemi. Es zinu, ka tā notika arī pagātnē, un tas ir draudoši, jo tas aptur valstu attīsti, attīstību. Piemēram, ja ir paredzēts, uh, celt eh, ceļu, lai palīdzētu attīstīties lauku rajoniem, tad eh, ārvalstu investors saka, tā ir mana zeme un ceļu jūs šeit necelsiet. Necelsiet. Es nezinu, kā to varētu risināt, bet, kā jau teicu, mūsu augsta līmeņa īstenošanas grupa nerunā par šo jautājumu risināšanu, bet bīstam tas ir. Visbeidzot, par eh, kontinentu ilgtspējību. Ir ārkārtīgi svarīgs vienotuma jautājums. Kontinents nevar sadalīties. Patiesībā Āfrikas kontinents mācās no Eiropas Savienības. Eiropas Savienībā ir komisija. Es nezinu, vai mēs e, turpināsim tādu pašu struktūrālo izveidu, kāda šobrīd ir Eiropas Savienībā, bet e, jebkurā gadījumā mūsu centieni ir tādi paši, kādi Eiropas Savienības izveidas sākumā bija šeit. Tā tad integrācija, miers un vienotība. Vien, daudzveidīgi vienotībā. Bet, protams, ka Sudānas jautājuma risināšana ir īpaši svarīga. Esmu samērā pārliecināts, ka vairāk būtu jārunā nevis par to, vai konflikts ir jārisina, protams. Mums ir jārunā par to, kā to atrisināt. Kā jau es pieminēju, mēs runājam par draudzīgu laulātā pāra šķiršanos. Mēs šobrīd nezinām, vai Dienvidsudāna izvēlēsies neatkarību, bet, ja viņi to dara, tad mums ir jāļauj viņiem separēties tādā veidā, lai tomēr sadarbība turpmāk arī notiktu. Priekšsēdētā kungs, man liekas, ka es atbildēšu visiem jautājumiem. Paldies! Šenda. Liels paldies jums, Bekī kungs, un uh, es domāju, ka jūs abi esat pelnījuši aplausus. And, uh, Mēs visi vēlam Sudānas iedzīvotājiem veiksmi uh, un noteikti arī dosim savu atbalstu. Paldies! Kolēģis. Kolēģi, man jūs jāinformē, ka mēs eh, esam eh, panākuši vēl 15 minūšu papildus laiku, un Okampo kungs būs šeit 11.30. Tātad mums ir gandrīz 20 minūtes divu eh, atzinumu izskatīšanai. Un es jūs lūdzu tiešām sadarboties, lai uh, Mm, panākt to, ka mēs varam izskrīt, jo mums praktiski divu dienu darba kārtība ir jāizskata vienā dienā. Un ja mēs to tiešām panāksim un izdarīsim, tad mēs varēsim būt ļoti apmierināti. Tāpēc tagad nekavējoties gribētu uh, aicināt Nikolu Kilnīsenu uzreiz sākt uh, stāstīt mums par uh, ziņojumu par Eiropas kopienas un Pakistānas nolīgumu par atpakaļ uzņemšanu. Paldies, priekšsādātāja kungs, atvainojiet, uh, dargie kolēģi, ja es šo prezentāciju, ņemot vērā, ka nav laika, nedaudz apkopošu, bet man ir uh, vajadzīgi arī jūsu viedokļi. Šis ir pirmais uh, nolīgums kopš stājas spēkā Lisabonas līgums. Un runājot par Pakistānu kas mums ir jāuzdod sev kā jautājumu. Tie ir vairāki jautājumi, un tie ir saistīti ar cilvēktiesībām, ar uh, šo cilvēku uzņemšanu valstī, kura, protams, uh, ir ļoti sarežģītā situācijā, un es gribētu atgādināt uh, NVO ziņojumus par situāciju valstī, pat arī Eiropas institūcijas ir sniegušas attiecīgus ziņojumus, arī padome atzīst, ka situācija netuvu nav droša Pakistānā. Pakistānas senāts pats oficiālā dokumentā uh, um, min spīdzināšanas lietas, tātad pavisam ātri. Kādi jautājumi šeit ir jāskata? Tie ir saistīti ar drošību valstī. Ir uh, uzbrukumi, kas tiek veikti, uh, tā sauktie goda noziegumi, vardarbība pret sievietēm, pret uh, homoseksuāļiem, nāves sots un spīdzināšana. Tātad, ja šajā kontekstā mēs raugāmies uz nolīgumu par Eiropas Savienību un Pakistānu, tad mēs redzam, ka uh, nav nekāda iespēja šeit dot garantijas, ka tie cilvēki, kas tiks uzņemti atpakaļ Pakistānā, ka viņu tiesības tiks ievērotas. Un ņemot vairāk, ka uh, Pakistāna nav parakstījusi būtiskas konvencijas, kā piemēram Ženēvas konvencija, kur ir noteikts minimālās garantijas, tad mēs nevaram tās sagaidīt. Un eh, šis te eh, starptautiskais teksts par cilvēku tiesībām eh, nav pieņemts, un šī te konvencija tātad to Pakistāna nav parakstījusi. Nolīgums uh, uzdod uh, valstīm nodrošināt atpakaļ uzņemšanas uh, apstākļus, kas būtu piemēroti, atbilstoši. Un tieši šī iemesla dēļ šeit Eiropai ir zināma atbildība. Tie ir divpusēji atpakaļ uzņemšanas nolīgumi, kas šeit praktiski tiek pie, piemēroti. Uh, Tātad, kāpēc mēs to risinām Eiropas līmenī? Daudz varbūt eh, tādu jautājumu uzdos. Parlamentam šeit ir jādod piekrišana, bet mēs neesam iesaistīti sarunās, mēs neesam iesaistīti visā sagatavošanas darbā. 11 eh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, kas jau ir, kas pastāv kopienas līmenī, nav mums devuši nekādu iespēju eh, situāciju izvērtēt. Un parlaments, un tāds būtu mans secinājums, eh, ka parlaments nevar eh, grozīt nolīgumu tekstu. Vienīgā iespēja, ko mēs varam darīt, ir vai nu piekrist tam, vai nu to noraidīt. Un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Šaugo kungs, lūdzu, divas minūtes. Köszönöm szépen, elnök úr! Paldies, priekšsādātāja kungs! Jā, tagad pēc eh, deviņiem sarunu gadiem eh, šis rezultāts ir diezgan vājš. Mēs eh, pat nezinām, vai Pakistāns parlaments to pieņem šo te nolīgumu. Un kolēģi gan tikko teica, uh, un tas, protams, ir mans personīgais viedoklis, viņa teica, ka Eiropas Savienībā ir uh, gadījumi, kur tiešām tiek uh, mēdījos ziņots, ka cilvēki piecas dienas tiek turēti apcietinājumā, un uh, vai tad uh, līdz ar šo jauno nolīgumu lietas tiešām uzlabosies? Mēs eh, redzam arī statistikas datus, un eh, mums ir iespējas, ka, ka zināmi uzlabojumi ir panākti, un tāpēc mēs varam aicināt eh, to atbalstīt. Mulțumesc mult, domnule președinte. Um, încep prin a... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pavisam uh, īsi no sākuma jāsaka, ka cilvēktiesību jautājuma problēma uh, ir ļoti jutīgs jautājums uh, šajās diskusijās, bet, uh, protams, jāsaka arī tas, ka Pakistāna ir būtisks Eiropas Savienības partners, galvenokārt cīņā pret terorismu. Un vispārīgi eh, runājot, būtu labi, eh, ja mums būtu ļoti skaidrs sadarbības ietvars, runājot par atpakaļ uzņemšanu. Būtu labi, ja būtu šāds te ietvars, eh, nekā ja būtu situācija, kurā dalībvalstis katra savā gadījumā lemj vai uh, Uh, nosūtīt uh, vai, vai pieņemt atpakaļ uzņemšanu vai nē. Un šajā gadījumā Eiropas Savienībai nebūtu nekas sakāms, un tāpēc arī nebūtu iespēja paust uh, savas bāžas attiecībā uz uh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Protams, ka tā ir delikāta, sarežģīta situācija, bet uh, pēc gariem uh, sarunu gadiem mēs esam nonākuši situācijā, kur mēs varam teikt, ka esam zinām progresu panākuši un uh, vajadzētu noteikti e, iesniegt šo uh, ielie, ie, noliegumu, kāds tas ir. Tagad Tanokungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. ECR grupa atbalstīs šo atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Es nezinu, vai jūs esat lasījuši nesenos uh, gadījums, kur uh, Pakistānā tika nolaupīts eh, Pakistāns izcelsmes brītu puisis, un eh, tur bija vesels kriminālais tīkls, tur bija saistība ar Spāniju, un eh, tiek noziedznieki dzīvoja Spānijā, tie bija bijuši tulki tiesā, un tagad viņi ir arestēti. Vienam ir romāņu sieva, un viņiem tiek izvirzīta apsūdzība par zēnu nolaupīšanu uh, Pakistānā. Tātad starptautiskā noziedzība ir nopietns uh, jautājums, un mums ir vajadzīgs šis nolīgums, lai varētu uh, atpakaļ nosūtīt uh, aizdomās turamos. Tas nenozīmē, ka Pakistāna ir sasniegusi augstu cilvēktiesību līmeni, un es esmu kritizējis cilvēktiesību situāciju Pakistānā. Reliģiskās minoritātes netiek respektētas, un arī uh, sieviešu tiesību jautājumi ir aktuāli, un džihāds ir atļauts, uh, un uh, tur tiek apmācīti uh, uzbrukumu, lai veiktu uzbrukums no Pakistānas teritorijas, bet visi šie jautājumi, manuprāt, paši pa sevi nav uh, iemesls, lai nenoslēgtu formāls atpakaļ uzņemšanas nolīgums ar Pakistānu, un tāpēc mūsu grupa atbalstīs šo nolīgumu. Thank you, Mr. Tanok. Now, Mrs. Paldies, Tanokas kungs. Tanoka kungs, tagad Lozingas kungs, lūdzu. Jā, vielen dank. Um... Paldies, sākumā gribētu teikt un izteikt uh, vispār ir kritiku šiem nolīgumam. Es domāju, ka šeit atkal ir runa pirmkārt par to, kā. Ka centrālais jautājums ir par bēgļiem no Afganistānas. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir iesaistīta militārās cīņās Afganistānā, un tagad atkal citām valstīm ir jāuzņemas atbildība. Kā Eiropas Savienības ārējas robežas tiek arvien vairāk uh, pārvietotas uz ārpusi, un vai Pakistānai ir atkal jāuzņemas uh, atbildība par to, kas īstenībā būtu jārasina Eiropas Savienībā. Un kolēģi jau pieminēja pien arī šeit cilvēktiesību jautājumu. Cik lielā mērā komisija rūpēsies par uh, atpakaļ atgriezto personu uz Pakistānu cilvēktiesības, ko šeit komisija krasās darīt, ir īpaši uz uh, bēgļiem no Afganistānas un viņu izraidīšanu. Uh, par eh, cilvēktiesību situāciju Pakistānā jau ir izteikta ļoti plaša kritika, to ir veikusi īpaši Amnesty International un citā, citas organizācijas. Gribētu norādīt tikai uz vienu problēmu, piemēram, uz šādu kolektīvo izraidīšanu, ko, mm, ar to mēs varam rēķināties, ja tiks pieņemts eh, līgums, un tur eh, cilvēki tiek turēti tādos necilvēcīgos apstākļos tiek pārkāptas cilvēktiesības, cilvēki cieši. Nākamais jautājums ir, uh, kādēļ jauktajā atpakaļ uzņemšanas komitejā nav pārstāvēts neatkarīgas nevalstiskās organizācijas, lai pāraudzītu šo nolīgumu. Tā ir situācija, kura kritizē ļoti daudzas uh, nevalstiskās organizācijas. Paldies! Paldies! Tagad uh, no komisijas Bušekievičs kungs, lūdzu. Yes. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies par šiem te viedokļiem. Pirmkārt, ļaujiet man īsi pieminēt tos punktus, kurus uh, izteica par uh, kritiku. Ir šī te non-affection klauzula, uh, bet eh, tā nav tik plaša kā parasti, bet tas ir 15. pantā. Un tur ir runa par eh, dalībvalstu, kopienu un Pakistānas eh, tiesībām, no, kas izriet no starptautiskās likumdošanas. Vai mēs uzskaitām šeit visas mūsu atbildības, juridiski runājot, tam nav liela nozīme, jo mēs visi zinām, ka visas dalībvalstis ir parakstījušas uh, Ženēvas konvenciju un tām to ir jāievēro. Uh, Tagad runājot par eh, mūsu kontroli pār šo nolīgumu. Protams, ka kopējā vienotā atpakaļ uzņemšanas komiteja attiec, uh, uz to attiec šis nolīgums, un mēs atbalstām Eiropas Savienību šajā komitejā, un mums palīdz dalībvalstis. Jautājums, vai ir vai nav nevalstiskās organizācijas, uh, varētu teikt, ka tas ir vajadzīgs, un tomēr gribētu pievērst uzmanību tam, ka nolīgums ir ļoti administratīva rakstura. Nolīgums tātad šeit tiešām ir runa par sadarbību starp administrācijām. Un tas man e, noved pie galvenā jautājuma, kā mēs ievērojam cilvēktiesības, e, piemērojot šo nolīgumu atkal gribu uzsvērt, ka šis nolīgums neatceļ nekādus dalībvalstu pienākumus, kādi tiem ir uh, startautiskajā un Eiropas likumdošanā. Mums ir uh, bēgļu direktīva, mums ir uh, uzņemšanas standarta direktīva, mums šīs direktīvas neatceļas tikai tāpēc, ka tiek noslēgts šis nolīgums. Un noslēgumā tiešām gribētu aicināt jūs atbalstīt šo nolīgumu Neviens juridisks akts, protams, nevar būt perfekts, bet šeit mēs diskutējam vairāk par šīs visas sistēmas eh, kārtīgu ieviešanu, patvērumu sistēmu, starptautiskā aizsardzība, tātad un juridiskais eh, saturs šajā uh, nolīgumā. Paldies, es ceru, ka Kīla Nelsens kundze saņēma atbildu uz jautājumu kur viņa mums uzdeva, bet gribētu viņai dot vēl vārdu noslēgumā. Lūdzu, jums vārds. Écoutez, euh, non, je peux pas dire que j'ai complètement. Nē, es euh, nevaru teikt, ka es saņēmu atbildi, jo es joprojām vēl nesapratu, kāpēc uh, par katru cēnu šeit tiek uh, uzsvērt Eiropas atbildību, kamēr tā pašā laikā netiek dots garantijas. Tas ir tāds principiāls jautājums. Mums nav nekādas garantijas. Mēs tāds varētu paredzēt. Ja, šis, eh, ja mēs vēlamies šo nolīgumu, tad ir jāuzdod jautājums arī par to, kādas garantijas mēs saņemsim pēc tam, kad tas tiks īstenots. Ja Eiropa šeit eh, iesaistās, tad tas ir jādara nopietni. Tā tad jāprasa garantijas, ka tika ievērotas cilvēktiesības. Un atsaucoties arī, arī uz to, ko teica kolēģi par afgāņiem, man nepietika laika to pateikt, bet šeit pirmajā teikumā ir teikts, ka atpakaļ uzņemšanas eh, nolīguma pieņemšana uh, atbilst Afganistānas rīcības plānam, uh, kas tika pieņems 99. gadā, un tur arī pacais Afgāņu jautājums. Un ar Angliju un Franciju mēs pēdējā laikā esam konstatējuši, ka tur uh, ir uh, veikta afgāņu atpakaļnosūtīšana, kas pēc tam izraisīja problēmas. Un tad šie rezultāti nebija apmierino, tur nebija nekādas juridiskas garantijas nosūtot atpakaļ afgāņus. Tātad uh, Man jautājumi daļai nav atbildēt. Es ceru, ka varēs turpināt, eh, varēsim turpināt eh, diskusijas ar ēnu referentiem un ar komisijas pārstāvjiem, lai atrisinātu šīs problēmas. Un tagad eh, gribētu dot vārdu Bilāna kungam. Un viņš runās par atzinumu par Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam un makro reģionu nozīmi turpmākajā kohēzijas politikā. Bielankungs, lūdzu jums vārds. Bardzo, panie przewodniczący, chciałbym przede wszystkim wyrazić radość. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es vēlētos izteikt savu ļoti lielo pateicību par to, ka Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam ir izveidota, un galvenokārt par to, ka Eiropas parlaments ļoti aktīvi piedalījās tā sagatavošanā. Jau 2007. gadā Eiropas parlaments izstrādāja iniciatīvu, un tagad mēs esam īstenošanas fāzē. Reģionālās politikas komiteja, kura uzraudzīja stratēģijas izveidi, tieši raudzējās, lai ap Baltijas jūru tiktu izveidoti makro reģioni. Es personīgi uzskatu, ka mūsu uzdevums būtu varbūt paskatīties uz starpvalstu sadarbību, vai šajā stratēģijā tā ir pietiekami atspoguļota, piemēram, vai e, ir pietiekama sadarbība starp tām valstīm, kuras atrodas ap Baltijas jūru. Šeit nedrīkstam aizmirst Krievijas federāciju, jo tā ir vienīgā valsts Baltijas jūru, kura nav Eiropas Savienības locekle un uz Baltijas jūras reģionu attiecās arī Krievijas politika. Es uzskatu, ka Baltijas jūras stratēģija atvēlētie 20 miljoni eiro, kas ir paredzēti Eiropas Savienības budžetā, ir ļoti interesanta naudas summa. Tātad mēs varam izmantot šo naudu tikai ārkārtas pasākumiem. Piemēram, mums vajadzētu naudu izmantot projektu ar Krieviju īstenošanai. Un šeit es vēlētos iekļaut, jeb iesaistīt ārlietu komiteju. Šī nauda ir paledz, paredzēta līdz 2011. gadam. Mums ir jābūt pēc iespējas elastīgākiem stratēģijas īstenošanā. Atcerēsimies, ka sadarbība ar Krieviju vienmēr ir saistīta ar izaudz, izaicinājumiem. Tas attiecas arī uz energo jomu. Šeit nedrīkstam aizmirst Nord Stream gāzes vadu, kas ir visu prātos, sirdīs un arī runās. Runājot par šiem jautājumiem, tad ir jārunā par jaunu sadarbības nolīgumu ar Krieviju parakstīšanu. Mēs nedrīkstam aizmirst, runājot par Krieviju, arī cilvēktiesību izpildi. Un e, pilnīgi noteikti Baltijas jūras reģiona stratēģijā par to runāsim. Priekšsēdētāji kungs, vairāk arī nepakavēšos. Es zinu, ka laika mums nav nemaz. Vēlos uzklausīt iedzīvotāju, kom... atvainojos, deputātu komentārus. Un 25. martā 12. ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Un tad reģiona komitejā par to balsosim aprīlī. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies, Bielankungs! Jūs ziniet, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. marts. Tātad 25. marts pulkstens 12. dienā. Pieteikšies ir pieci runātāji. Okampo kungs ieradīsies pavisam drīz. Tātad, mans ieteikums būtu runāt ļoti, ļoti lakoniski, 30 sekundes, ne sekundes simtdaļu vairāk. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Eh, es uzmanīgi izlasīju mana kolēģa atzinuma projektu, eh, kā ēnu referents no socialistu un demokrātu grupas. Gribu teikt, ka atzinuma domu virziens un paši formulējumi, manuprāt, ir ļoti konstruktīvi bet es eh, neierobežotos ar 20 miljonu finansējumu. Gadījumā, ja ir projekti, kas nesu, eh, nestu labumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem. Ir nepieciešams dot skaidru signālu Eiropas komisijai, ka mēs esam gatavi atbalstīt jebkuru, <clears throat> jebkuras tās eh, darbības lai paplašinātu sadarbību ar Krieviju uz uh, eh, sav, savstarpēju izdevīgu pamata. Piemēram, jūs zināt, kā teikt būvē, būvēts gazas vats Nord Stream. Jautājums, kāpēc Eiropas komisija nepiedalās šajā projektā? Tas taču ir izdevīgs visiem. Rezultāts gāze nāk tikai uz Vāciju, bet var arī nakt uz visam Baltijas jūras reģionu valstīm. Par to mums arī vajadzētu padomāt. Man ir daži grozījumi priekšlikumi, bet kopumā es piekrītu zi zinotāja Adamā Bielāna kunga tekstam. Paldies! Mr. Kellam, please. Kelam kungs, lūdzu, pavisam īsi. Much, chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uzskatu, ka Baltijas jūras stratēģija, tātad programma, ir domāta kā Eiropas Savienības iekšējā stratēģija, Eiropas Savienības reģionu stratēģija. Šobrīd tā ir ieguvusi arī ārēju aspektu, proti, tai ir arī Krievijas aspekts. Es ļoti augstu novērtēju kolēģa Bielana paveikto. Jautājums par pirmo punktu Vai mēs varētu to varbūt pārskatīt tādā veidā, ka šī iekšējā Eiropas Savienības stratēģija varētu būt veiksmīga un veiksmīgi darboties tikai tad, ja notiek adekvāta sadarbība arī ar ārēju partneri? Tātad es domāju, ka šeit runa iet par dažādām lietām. Jautājums par ziemeļu dimensiju uz to ir jāparaugās varbūt no cita redzes viedokļa, es pat gribētu teikt modernāk. Taču šīs stratēģijas iekšējie aspekti, kā jau komisija uzsver, nodrošinās drošību un drošumu Baltijas reģionā un cīnīsies arī pret klimata izmaiņām, proti Baltijas jūrā ietek upes un tās ietekmē jūru. Šeit jārunā arī par Baltkrieviju. Es tiešām uzskatu, ka viens no ārējiem aspektiem šajā stratēģijā ir arī starpvaldību sadarbība, proti kā tiks īstenot stratēģija dzīvē. Mums uz stratēģiju ir jāraugās kā uz valstu sinerģiju, arī uz resursu sinerģiju, lai īstenotu supranacionālus projektus. Runājot par naudu, Šeit tiek runāts par 20 miljoniem, un man ir radies iespējas, ka komisija šobrīd mēģina turpināt ziemeļu dimensijas domāšanas procedūru, algoritmu. Vienlaicīgi šobrīd parlament, parlaments ir izveidojis īpašu budžeta kategoriju, posteni, un tie ir 20 miljoni 2010. gadā. Piekrītu Mirska kungam. Piekrītu Mirska kungam, ka nākošajā gadā mums ir jāpārskata šās naudas izmantošanas prioritātes iekšējā stratēģijas ietvaros. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, par Krieviju un citiem partneriem. Uzskat, ka mums ir jāuzsver dalītās atbildības un dalīto saistību aspekts. Uzskatu, ka būtu ārkārtīgi būtiski šeit pieminēt to, ka uh, Krievijai ir jāpievienojas ESPO konvencijai un jāparakstā. Paļecka kungs, lūdzu, pāvisam īsi, lūdzu. Prieksēdētāja kungs, saka Paļecka kungs, es atbalstu priekšlikumus, kurus ir izteicis Bielan kungs un man būtu divi priekšlikumi. Es vēlētos divus papildus piezīmes. Vispirms, Runājot par sadarbību ar Kaļiņingradas reģionu Krievijas federācijā, Varbūt būtu gudri, varbūt būtu viedi to formulēt tādā veidā, ka šī sadarbība varētu būt Eiropas Savienības sava veida pilotprojekts, sava veida piemērs tam, kā veidot projektus ar Krievijas reģioniem. Otrkārt, uzskatu, ka vajadzētu runāt par vīzu režīmu atvieglošanu ar Krieviju un Baltkrieviju. Priekšsēdētājs, paldies Paļecka kungam, Landsberģa kungs. <clears throat> Es, uh... Raugoties uz komitejas izteiktajiem priekšlikumiem, tad ir skaidrs, ka komiteju šobrīd neuztrauc stratēģija pati par sevi. Komiteju uztrauc Krievijas loma un Krievijas pieeja Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Vispirms komiteja uzreiz noraida un nerunā par Baltijas stratēģiju, bet gan runā uzreiz par Ziemeļu dimensiju un tā tālāk un tā joprojām priekšlikuma punktos viens vārds atkārtojas, un vismaz man tas izraisa zināmas šaubas, es vēlētos to izmainīt pirmajā punktā. Tātad komisijas plāni būs veiksmīgi tikai, es gribēju teikt nevis veiksmīgi tikai, bet veiksmi, vairāk veiksmīgi sadarbībā ar ārlietu sadarbības partneriem. Uh, Nākamais. Ziemeļa dimensijai ir jānodrošina papildus pamats. Šeit par to runa neiet. Tātad Baltijas jūras stratēģijai ir jābūt pamatu pamatām, bet šeit par to nerunā. Tas pats attiecās arī uz ceturto punktu. Baltijas jūras stratēģiju var izmantot tikai ārējai rīcībai, tas jau notiek. Uh, Šobrīd nevar finansēt nevienu projektu Baltijas jūrā, kurā nepiedalās Krievija. Tā ir ļoti interesanta un šaubīga pieeja. Es vēlētos nākt klajā ar priekšlikumu, ka Baltijas jūras stratēģiju var izmantot ārējai rīcībai, nevis tikai ārējai rīcībai, bet arī ārējai rīcībai. Jūsu piedāvātā teksta redakcija saka to, ka Eiropas Savienības fondus varēs izmantot un kontrolēt Krievija. Es atvainojos, tas ir pārāk grūti sagramojams, smieklīgi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jetēnmeka kundze, lūdzu. Thank you. Paldies, trīs īsi punkti. Pirmkārt, tiešām piekrītu tam, kas tika teikts iepriekš un kas ir rakstīts šajā atzinumā. Es arī īsti nesaprotu, uh, kāpēc e, šie 20 miljoni eiro ir iezīmēti tikai sadarbībai ar Krieviju. Bet tas ir komisijas ziņojumā un nevis e, atzinumā. Bet es domāju, ka varbūt to varētu tā spēcīgāk formulēt, tātad, e, ka to varētu izmantot arī citiem mērķiem. Un tad vēl viens punkts, kas attiecas uz uh, komisijas priekšlikumu, vajadzētu būt vairāk konkrētiem soļiem un uh, termiņiem. Tagad uh, šobrīd patiesībā nav konkrētu pasākumu minēts, un tur vajadzētu vairāk. Kas attiecas uz pirmo punktu, es īsti nesaprotu, kas ir domāts ar ārējiem partneriem, vai tas ir kaut kas eh, cits, kā valstis. Eh, to vajadzētu skaidrāk pateikt. Paldies! Tagad mēs jau esam iekavējuši, mūsu viesis ir ieradies, un uh, mums. Uh, vajadzētu sākt runāt ar mūsu viesi, un tāpēc es gribētu aicināt Bielan kungam uh, kontaktēties ar jums visiem un runāt, uh, un es uh, esmu pārliecināts, ka jūs atradīsiet risinājumu. Kā jau es teicu, 25. marts ir grozījuma iesniegšanas termiņš 12. Uh, dienā. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta kas ir kopīga sēda ar attīstības komiteju un cilvēktiesību apakškomiteju un mēs šeit uh, sveicam mūsu draugus Hautalas kundzi un Devas kungu. Un mēs gribētu sveikt pie mums, protams, arī mūsu viesi Luis Morero Okampo, kas ir eh, starptautiskās krimināla tiesas virsprokurors. Tas ir pirmais cilvēks, kurš uh, Uh, joprojām ir šajā amatā, kopš 2003. gadā tika izveidot šī tiesa. Okampo kungs ir spriedis tiesu par uh, masu mm, slepkavībām un arī par midlā, militāro huntu Argentīnā, viņu valstī, un viņš ir arī Hārvardā profesors Stanfordā un arī Bojasanas universitātē profesors. Tagad uh, gribētu aicināt Hautalas kundzi, kas ir cilvēktiešība apakškomitejas priekšsēdētāja, teikt pāris vārdus, un tad dosim vārdu mūsu viesim, un pēc tam dosim vārdu Devas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Tas tiešām ir liels gods un prieks, ka Okampo kungs pie mums ir ieradies cilvēktiesība apakškomitejas vārdā. Gribētu tikai uzsvērt, cik mūsuprāt uh, būtiska ir starptautiskās krimināla tiesas at attīstība, un mēs tiešām atbalstām krimināltiesas darbu. Un eh, mēs tikāmies ar galveno tiesnesi Songu. Viņš 24. Eh, aprīlī ieradīsies mūsu apakškomitejā, un es tikos arī ar jūsu kolēģi, eh, prokuroru vietnieku. Gribēju tikai minēt, ka mūsu apakškomitejā mēs pavisam nesen apspriedām masveida uh, noziegumu novēršanu. Un mums tiešām ir uh, jāskata konkrēti šādi cilvēktiesību pārkāpumi. Un gribētu jums uzdot jautājumu, kā jūsuprāt Eiropas parlaments varētu atbalstīt starptautiskās uh, kriminālās tiesvedības attīstību, lai uh, preventīvi rīc, rīkotos pret šādiem masveida cilvēktiesību pārkāpumiem un slepkavībām. Otrakārt, Tagad būs Kampalas eh, pārskat konferences Romas līgumam un parlaments nosūtīs savu delegāciju. Un mans jautājums jums, kā jūsuprāt Eiropas parlaments varētu atbalstīt nākamos attīstības soļus IKT? Un visbeidzot, eh, es gribētu vēl uzsvērt, ka ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienība un parlaments turpinātu finansiāli atbalstīt kriminālu tiesu, jo tā tiešām ir pelnījusi labāku finansiālo uh, atbalstu nekā tai, tas ir tagad. Tātad tiešām sveicu jūs šeit mūsu komitejas vārdā. Lūdzu. Paldies, paldies par šo ielūgumu kā jau jūs teicāt, es esmu pirmais virsprokurors, es eh, strādāju arī jums, jūs eh, pieņemat likumu, jūs esat puse krimināla tiesā, jūs pieņemat likumu un es to īstenoju. Bet eh, tiesas ieteikumi ir atkarīgi no jums, un tāpēc, manuprāt, šī sēde ir ļoti būtiska. Pamatā tiesa ir tikai šīs sistēmas fasāde, bet šīs sistēmas spēks ir uh, pušu apņēmībā, un viena no pusēm ir Eiropas Savienība. Tagad par to, ko jūs teicāt - prevencija. Masveida noziegumi tiek īstenoti, lai tiktu pie varas, un tāpēc ir vajadzīga sistēma, lai novērstu noziegumus jo kamēr, eh, kamēr netiek tiesāti pie varas esošie par noziegumiem, tikmēr viņi var palikt pie varas. Un, piemēram, Kenijā pēc vēlēšanām 2007. un 2008. gadā bija masveida vardarbības akti, kas tika veikti, un uh, Kofi Anan un Eiropas Savienības iejaukšanās uh, apturēja šos noziegumus. Un tagad, 2012. gadā, būs vēlēšanas, un ir svarīgi uh, novērst šos te vārdarbības aktus, un tāpēc ir svarīgi sodīt vainīgos, lai mm, rīkotos preventīvi. Un tieši tāpēc Eiropas Savienības apņemšanās ir tik svarība, lai cilvēki zinātu, ka ja viņi veik šādus noziegumus, tad viņi tiks sodīti vai nu no nacionālā vai starptautiskā līmenī, un tāpēc tādējādi mēs varam apturēt masveidu noziegumus, un es domāju, ka tas ir svarīgākais signāls. Uh, Bet tad jūs eh, pieņēmāt šo likumu pirms 11 gadiem Romā, un tagad ir pienācis laiks uh, svinēt gada dienu un uh, apstiprināt šo apņemšanos, un tāpēc Eiropas parlamentam ir jāparāda, ka tas ir, uh, ka tas ir apņēmies to atbalstīt. Eiropā bija vardarbības akti pirms 60 gadiem, un tad Balkānos, bet vairāk nekas tāds nav noticis. Uh, Ah, bet Āfrikā šāds atbalsts ir ļoti vajadzīgs. Kenijā tas bija uh, interesanti, jo prezidents uh, teica, mēs nevaram prasīt jūs iejaukšanos, bet mēs jūs atbalstām. Un visi ir vienojušies, ka ir svarīgi apturēt vardarbību. Tātad šī krimināla tiesa ir vairāk kā tiesa, un tā ir politiskā vadība, mums ir vajadzīga politiskā liederība. Paldies, tagad jums vārds Devs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tas bija ļoti interesanti uzklausīt šo īso uh, apkopojumu šai politikas, uh, šim politikas virzienam, un es domāju, ka parlamentam vajadzētu to tiešām atbalstīt. Desmens de Silva. Uh, Uh, veidoja īpašo tiesu Sierra Leone, bet mēs vienmēr raudzījāmies uz uh, IKT un speciālajām īpašajām tiesām, kā uh, uz samierināšanās iestāncēm. Bet ko tikko ģenerāla prokurors teica, ka IKT varētu uh, būt veids, kā agrīnā posmā risināt konfliktus. Attīstības komitejā mēs uh, apspriežam par miljardiem uh, eiro naudas uh, sniegšanu, lai risinātu konflikts situācijas un uh, situāciju pēc konfliktiem. Tātad tas viss ir saistīts ar šiem konfliktiem, ar uh, pārdarbību, un tas ir tāds apburtais loks. Bet ja mēs izmantojam IKT kā tādu damokla zobenu, kā draudu, tad uh, tas kļūst par preventīvu ieroci, ko šis parlaments varētu pilnībā atbalstīt. Un es esmu ļoti priecīgs, ka Hautals kundze arī to atbalstu. Mēs varam pie tā strādāt kopā. Paldies! Paldies! Tagad uh, Ānai Gomeša vārds. Thank you. Um, uh, thank you. Paldies! Paldies virsprokuroru kungam! Vēlētos jums pajautāt eh, par sekojošo. Tikko mēs runājām par vēlēšanu organizēšanu Sudānā, un Bekī kungs, Āfrikas Savienības eh, jaunizveidotās darba grupas prieksēdētājs Sudānas jautājumu atrasināšanā, teica, ka tiesiskuma nodrošināšanai, cilvēktiesību pārkāpumu tiesāšanā Sudānā, viens no risinājumiem būtu izveidot tā saucamās hibrīda tiesas šīs hibrīd tiesas tad eh, varbūt izskatītu tos jautājumus, kuri nevar tikt izskatīti starptautiskajā krimināla tiesā. Un tas arī varētu būt viens no starptautiskās krimināla tiesas uzdevumiem. Vismaz Sudānā noteikti būs vesela virkne kriminālu noziegumu, kurus nevarēs izskatīt SKT un kas tiks izskatīts vietējā tiesvedībā. Vai jūs uzskatiet, ka šāds risinājums būtu veiksmīgs, un vai jums liekas, ka SKT varētu atbalstīt šādu darbu un arī sadarboties ar Sudānas tiesām? Trešais jautājums. Kā jūs vērtējat lomu, kur Eiropas Savienības iestādes, komisija, parlaments, padome, citas Eiropas Savienības un eh, dalību valstu iestādes spēlē, lai nodrošinātu varētu aizdomās turamo izdošanu tiesību sargājošajām iestādēm, tajā skaitā arī SKT. Un visbeidzot, vai jūs variet mums norādīt, uzsvērt, kas notiek ar kriminālu noziegumiem starptautiskajā krimināla tiesā un kā tas tiek izskatīts? Ir ārkārtīgi svarīgi jūs uzdotie jautājumi tieši par institūcijām. Un, protams, ka Eiropas Savienībai šobrīd runājot par ārējās darbības dienestu, būs jārunā par šiem jautājumiem. Profilaktiskais jautājums šobrīd ir viens no būtiskākajiem. Uh, Piemēram, Romas līgumā runa gāja tikai par sodāmību, un šis te profilakses jautājums šobrīd ar vien vairāk un vairāk parādās darba kārtībā, un es domāju, ka arī ārlietu dienas darbībā vajadzētu vairāk uzsvērt profilaktisko. Protams, Es uzskatu, ka Mazambekī jautājums Darfūrā ir ļoti būtisks, un viņš uzsvēra, ka ir nepieciešams Sudānā un citur Āfrikā lielāks tiesiskums, bet, lai nodrošinātu sev vāru, viņš bija spies izdarīt noziegumus. Piemēram, atkal viņš eh, simtiem, nogalināja simtiem civiliedzīvotāju pēc tam, kad viņš stājās pie vāras, un es uzskatu, ka mums vajadzēja kaut ko darīt. Jebkurā gadījumā vēlēšanas Sudānā ir būtisks aspekts, tas ir jārespektē visiem, Un visiem, gan pirms, gan pēc vēlēšanām, ir jāievēro likuma burts. Jūs runājat par profilaksi, bet profilaksai ir jābūt ilgtspējīgai un noturīgai. Tas pats attiecās uz uh, noziegumiem, kas ir pastrādāti Darfūrā. Šobrīd mēs mēģinām saprast dzimumu noziegumu apjomu, bet ir jāsaprot, ka Krievi, kā eh, es atvainojos, krimināla nozieguma pastrādāt kara darbības laikā ir parasti ļoti dziļi un tālu ejoši. Vēl bez tam vēlētos teikt, ka mēs nevaram izveidot tiesību sargājušo kameru vienā gadā. Mums ir jārunā par sarežģītākām operācijām, un šeit ir jārunā arī ar iekšējo dienestu darbību. Un kā jau šeit tika pieminēts, tā ir pavisam jauna doma, un ir jārunā par to, kā diplomāti šos konflikts risināt. Priekšsēdētājs, paldies! Tagad dod vārdu Lokbīlers kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Okampa kungs, es runāšu vācu valodā. Die äh, Kampala-konferences dient. Kampalas konference kalpo arī tam, ka tiek apkopota situācija, kas ir uh, strādājusi labi starptautiskā krimināla tiesā un kas bija mazāk labi. Man ļoti interesētu, kāds ir jūs vērtējums, ko starptautiskā krimināla tiesa varētu uzlabot savās darba iespējās un uh, kur jūs saskatāt iespēju saņemt atbalstu. Viens punkts, kas man liekas. Uh, tāds ļoti būtisks ir iespēja liecinieku aizsardzības programmai. Un ir ļoti svarīgi, lai šīs personas tiktu aizsargātas, ja viņi izsakās pret valdības pārstāvjiem. Es lasīju, ka sa sakarā ar uh, vērtējumu tikai 40% no šīs liecinieku aizsardzības programmām ir tādas, ka personas patiešām var izmantot šo aizsardzību arī citās valstīs. Tas bija kā tās piemērs, bet man interesētu arī tas, kā jūs vērtējat uh, kas e, starptautiskā krimināla tiesā var mainīties darba stila ziņā. Paldies! Have... Paldies! Vārds Okampo kungam! Kampalas uh, sarunas, Kampalas pārskats izvirzīja prioritātes, bet interesantāk ir runāt par to, kā tas ietekmē visu sistēmu. Proti, kā sistēma aizsargā upurus, kāda ir sadarbība ar tiesām. Mēs, to, mēs runājam par tā saucamo papildinošo aspektu, proti, kā tiesa palīdz dalību valstu iestādēm dalību valstu procedūras nodrošināšanā. Tātad tie bija jautājumi, par ko mēs runājām Kampalā. Lielos vilcienos darbs ar upuriem ir veiksmīgs, sadarbības starp tiesības stargājošajām iestādēm arī ir veiksmīga, tiešām ir eh, svarīga arī liecinieku aizsardzība, un tas ir būtisks izaicinājums. Šeit tiek minēti vairāk vārdi. Nākamais eh, problēma, kas notiek pēc sprieduma īstenošanas. Šeit ir jārunā par ārlietu dienesta darbību. Piemēram, Eiropas Savienība nodrošināja tiesnešu apmācību, piemēram, Kongo. Piemēram, kibucos bija notikusi sieviešu izvarošana, e, pārkāpēji tika ievietoti cietumā, bet cietumos nebija iespējams pabarot cietumnieks, līdz ar to cietumnieki uh, E, tika palaist laukā, jo viņiem vienkārši nebija tur, ko ēst. Runa iet tiešām tagad par to, kā notiek e, liecinieku aizsardzība, un arī ārlietu dienestam vajadzētu runāt par to, kā atbalstīt valstis e, procedūras īstenošanā. Tātad mēs nerunājam par tiesnešu vai tiesību sargājošo iestāžu strādnieku aizsardzību. Jā, likums paredz arī liecinieku aizsardzību. Esmu ļoti lepns, jo septiņu gadu laikā mēs, eh, mēs izmeklējām četrus plaša apmēra cilvēktiesību pārkāpumus, un neviens no lieciniekiem necieta. Ticu, ka darbs varētu tikt organizēts labāk. Iespējams, ka uh, daudz labāk vajadzētu aizsargāt lieciniekus pašu izcelsmes valstī un nevis kaut kur, nā, kaut kur kaimiņu valstīs. Varbūt, kā nevajadzētu runāt par to, ko darīt uh, citur, bet ir jārunā par to, kā atrisināt šīs problēmas konkrētajā reģionā. Tā tad liecinieku aizsardzība ir svarīga. Kenijā šobrīd uh, liecinieku un iedzīvotāju aizsardzība ir valdības kompetence, un mums Eiropas Savienībā vajadzētu runāt par to, ko tad dara valdības, lai aizsargātu savus iedzīvotājus, jo ir baumas par to, ka pat policijas darbinieki nogalina mierīgos civiliedzīvotājs. Mums ir jāmēģina rast kļūdas, nepilnības un kā to uzlabot. Tanok kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties Okampu kungam un vispirms vēlētos arī apsveikt jūs ar jūsu profesionālo karjeru. Es nāku no nacionāli iekrāsotas partijas Britu konservatīvajiem un šajā partijā joprojām ir simpātijas ar ES pozīciju Amerikā. Un eh, mēs vēlamies izvairīties no politiskām izsekošanām. Taču šobrīd jūs, kā virsprokurors, esat, eh, nesat strādājis ar šādiem jautājumiem. Runājot par um, nesodāmības jautājumu un, protams, kā genocīds un krimināla noziegumi 21. gadsimtā ir nepieļaujami. Mēs vēlamies redzēt arī starptautisku tiesvedību šajos jautājumos. Mans jautājums. Kā jūs vēlaties pārliecināt lielākās vāras, piemēram, Ķīna, Indija, Amerikas Savienotās valsts, varbūt arī citas valsts, Izraela tajā skaitā? Tā tad es pieminēju Ķīnu un ASV, Šīs abas valstis apstiprināja drošības padomē Bašai kungu, tas vienkārši pierāda to, cik šīs valstis ir nekonsekventas visā procesā. Tātad atgriežos pie jautājuma, kā jūs vēlaties pārliecināt ASV un Ķīnu Kampalā, ka tās apstiprinātu Romas statūtus un pēc tam tos arī ievērotu? Atbilde. Es domāju, jā, ka šīs valstis eh, jau tūlīt neparakstīs līmu, līgumu. Tam ir nepieciešams laiks taču Ķīna ir tā saucamais nesaistītais partneris. Krievija mums atsūtīja 3000 pieteikums par kriminālu pārkāpumiem Gruzijā, un pagājušajā nedēļā mums pārstāvs devās uz Gruziju. Runājot par ASV, arī pēc tam, kas notika Darfūrā, Mums ir bijis eh, viens atbalstītājs, kas ir atbalstījis tiesu aktivitātes Darfūrā. ASV lielākais sasniegums bija tāds, ka prokuroram Romas eh, sarunās ir neatkarība. Kāda ir Eiropas kāda ir eh, ASV, kāds ir atbalsts ASV Kenijā. Tātad, protams, viņi neparakstīs šo līgumu rīt, bet viņa vietā strādā, un es uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir jāsaglabā sev vadošā loma. Ir situācija, kurās amerikāņi apgalvo, ja viņi nevada pasaules domu, tad nekas nemainās, bet šis ir pierādījums, ka mainās gan. Prieksēdētājs. Viss jūs runa ir pilna ar paradoksiem. Tagad Verģies kundze. Monsieur le Président, euh, merci. Monsieur... Priekšēdētāja kungs, paldies. Virsprokurāra kungs, eh, mums tas ir liels gods, ka jūs esat pie mums ieradies. Gribētu izteikt eh, pavisam īsi dažus komentārus. Es piedaru pie tiem, kuri ar prieku sekoja Kopenhāganas nolīgumam. Tas bija liels eh, progress starptautiskais tiesībās, un man kolēģi jau teica, ka Nu, pastāv vesela virkne progresa soļi, bet ir ļoti žēl, ka lielās valstis nav vēl pievienojušās Romas statusam. Dažas dalību valstis Eiropas Savienībā. Dažas, dažām ir grūtības pievienoties Romas noliekumam, pamatojoties uz ASV pieeju. Romas statūtiem. Un eh, šeit nesodāmību, ko bauda ASV pilsoņi. Es gribētu uzklausīt pāris vārdus no jūsu puses. Lo, jū, parlamentu nozīme un loma būtu izteikt nožēlu šajā sakarā. Un uh, Protams, ka var piemērot tikai tās tiesības, dalību valstis var transponēt to savas valsts tiesībās. Es labprāt gribētu zināt, vai tas visās eh, Eiropas Savienības dalību valstīs noticis vai nē. Es domāju, ka Eiropas Savienības loma ir eh, rīkoties saskaņoti, runājot par visiem šiem jautājumiem. Es eh, jūs varu atbalstīt, sakot, ka jāraugās, eh, lai gan policija, gan arī tiesu iestādes eh, raudzītos, lai cilvēktiesības šajās valstīs tiktu ievērotas. Eh, mūsu loma kā parlamentam ir raudzīties, lai cilvēktiesību normas tiktu ievērotas un piemērotas. Tad es gribētu vēl zināt, kā lieta izskatās ar izmeklēšanu Lakīnī. Say, Kas notiek uh, ar uh, uh, Dienvidāmeriku un Āfriku? Tur tagad tiek veidota jauna pilsoņa aizsardzības sistēma. Jā, nacionālā līmenī ir jāaizstāv pilsoņi, bet ja tās nacionālās iestādes to nedarīs, tad tiesa iejauksies. Un šeit ir dažāda līmeņa aizsardzību, jo no Šrilankas, Libānas vai Birmas nāktu cilvēku prasītu iejaukties. Es to nevaru darīt, jo viņu valsts nav puses, un tāpēc viņiem nav tiesības uz mūsu iejaukšanos. Šī sistēma nav vēl universāla, un tāpēc dažādas valsts tiek aizsargātas dažādā līmenī. Un šajā izpratnē uh, Eiropas Savienības uh, loma kā vadošajai pusē sistēmā ir ļoti būtiska un uh, kā definēt politikas šim uh, iekšējam dienestam, tas varētu ietekmēt visu pasauli. Pat, ja uh, tās puses, kas īsteno kriminālu noziegumus, uh, varētu tikt sodītas, piemēram, ja karavīrs varētu uh, uh, sodīt, un Kostarika bija ļoti aktīva. Kāpēc Kostarika bija tik aktīva uh, Darfūras situācijā uh, drošības padomē? Viņa teica, jā, mums nav uh, armijas, un tāpēc mums ir vajadzīga aizsardzība. Un tas bija diezgan jocīgi, jo ir 26 valstis pasaulē, kurām nav armija, un Kostarika uh, ir eh, lielākā no šīm valstīm, un tāpēc eh, tā ir jāuzņemas vadošā loma šajā kustībā. Eiropas Savienībā ir saskaņota pozīcija, un Eiropas Savienība ir eh, ļoti privileģētā situācijā, jo mēs nevaram iedomāties šādus konfliktus Eiropā, bet tad jums atkal ir jāpalīdz pārējām pasaules valstīm sasniegt šādu pašu aizsardzības līmeni. Paldies, Devas kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Varbūt tas tāds delikāts jautājums, bet uh, es it kā saklausīju, ka ja tiek sodīti vainīgie par uh, kara noziegumiem, kas ir bijuši valstu vadītāji, Čāls Teilors, tad uh, viss šis izmeklēšanas process un tiesas process noritēja uh, labi, bet mums viņi bija jāieslog, ja viņi tika atzīti par vainīgiem, un tā bija problēma. Vai tā tas ir, ka ir šāda te kā vilcināšanās no uh, Eiropas nodokļu maksātāju puses uh, ieslodzīt un uzturēt šo cilvēku ieslodzīšanu? Un tad varbūt mums būs jāmeklē vietas cietumiem, kur uh, aizturēt cilvēkus Un mēs nevaram uzlikt šo slogu tikai Lielbritānijai. Piemēram, mums ir jāsadala šis sloks ar 27 dalībvalstīm vienlīdzīgākā veidā. I, I es neesmu tas cilvēks, kas var atbildēt uz šo jautājumu. Ir citi atbildīgie tiesas ietvaros. Uh, es gribētu teikt, ka um, ieslodzīto ģimenēm būtu labāk, ja viņi tiktu ieslodzīti tuvāk viņa dzīves vietai. Un tātad eh, tā nav mana joma, tāpēc par to neizteikšos daudz. Mrs. Hautala, please. Hautals kundz, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies, Okampo kungs, par jūsu atbildēm. Un um, man patika jūsu vizionārās piezīmes par to, ka uh, valstis, kas nav puses šajā nolīgumā, vēršas pie jums, piemēram, Krievija par Gruzijas karu, tad, tad tas ir eh, tāds attīstības virziens, kas, eh, kur ir interesanti vērot. Un vēl viens jautājums par agresijas noziegumiem. Kā tas tiks iestrādāts starptautiskās krimināla tiesas darbībā? Un visbeidzot, gribētu jums pateikties par to, ko jūs teicāt, ka uh, tagad Eiropas Savienībai ir iespēja, šī vēsturiskā iespēja kļūt uh, saskaņotākai savā drošības un ārējā politikā, tad mums uh, tomēr, es domāju, arī starptautiskās tiesvedības uh, jautājums ir jāiesaist mūsu ārlietās. Un parlaments noteikti arī var spēlēt savu lomu šeit, stiprinot uh, krimināltiesas lomu. Tātad varbūt es varētu arī ieteikt kaut ko. Uh, varbūt, ka daudziem tas ir pārsteigums, ka uh, apmeklētāji var piedalīties sēdēs, tātad, ka tiesas sēdes ir atklātas. Varbūt varētu arī raidīt internetā šīs sēdes, tā kā mēs to šeit darām, lai cilvēki visā pasaulē, kam ir pie internetam, varētu vērot, kā praktiski notiek. Par agresiju tas nav manā ziņā, tas ir valstu ziņā par ārlietām. Man patīk jūsu ideja šīs te tiesas sēdes daudzkārt eh, drošības apstākļu dēļ mums ir jā, jāizsūta ārā apmeklētāji. Runājot par ārlietām, jā, tas ir ļoti labs brīdis, kad to, par to runāt, un jums ir ļoti svarīgi saprast, kas notiek. Cilvēki jautā, kāpēc jūs esat Āfrikā? Uh, Un man ir eh, interesanti vērot to. Āfrikā bija, eh, tātad Eiropā bija konflikts pirms 60 gadiem, Āfrikā konflikts ir tagad, un viņiem ir vajadzīga palīdzība risinot šos konfliktus. 13, eh, es atvainojos, 26 no 56 Āfrikas valstīm nav tiesas puses. Tātad ir ļoti svarīgi, lai Eiropa turpinātu atbalstīt tos, kas vēršas pie tiesas un lai neapmulstu no prezidenta Bašīra komentāriem, jo viņu valsts nav puse šajā tiesā. Kenijā, piemēram, ir skaidrs, ka mēs viņiem esam vajadzīgi, lai izvairītos no nozieguma veikšana 2012. gadā. Arī Tanzānijā Ja mēs neko nedarīsim, tad eh, Kenija 2012. gadā sabruks, un ja eh, Kenija sabruks, tad Tanzānija sabruks, jo tur būs dažādas imigrācijas problēmas. Un Āfrikā tagad svarīgi ir izdzīvošana. African states who are really trying to change, and European Union had to be with them discussions. And in fact, three days after. Trīs dienas pēc tam, kad uh, Gaddafi pieņēma savu lēmumu, es biju Āfrikas uh, Savienības mītnē. Tātad mums ir ļoti skaidri jāsaka, kas notiek Āfrikā. Āfrika mēģina mainīties un Āfrikas līderi mēģina nemainīties. Paldies, un tagad Lunačeks kundz lūdzu. Thank you. Um... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, vēlētos eh, parunāt par eh, upura aizsardzību. Cik man ir zināms, šobrīd ir izveidots upura aizsardzības fonds, kurā dalību valsts dod savu ieguldījumu. Tās dalību valsts, kuras ir parakstījusi upura aizsardzības konvenciju. Pastāstiet par to, kā Eiropas Savienības dalību valsts piedalās fonda finansēšanā, vai tās to jau dara. Varbūt jūs varētu nedaudz pakavēties pie tā, kas ir izdarīts, varbūt tas būtu ņemams par piemēru citām valstīm. Tātad, vai fondā ir kāda līdzekļa, kā tie tiek izmantot un kas maksā? Otrais par nacionālajiem kontaktpunktiem. Varbūt, ka jūs jau to teicāt, es ierados mazliet par vēl, varbūt jūs jau to pieminējāt. Tātad šobrīd pāri par 40 valstīm nav izveidoti pirmās instances e, kontaktpunkti vai ir kāds, pro, e, vai ir kāds progress panākts. Un vis